Welcome to the second part. Laipni lūdzu mūsu sanāksmes otrajā daļā. Šo daļu sāksim ar pirmo viedokļu apmaiņu par atzinuma projektu, par itra iniciatīvu ziņojumu, par potenciāliem potenciālo resursu atbrīvošanu, zilās ekonomikas izaugsmē lai radītu darba vietas. Es došu vārdu Laura Agilārai, kas ir, zi, kas ir referente, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es uh, gatavojot šo ziņojumu vienmēr uh, esmu domājusi par to, ka zilā izaugsme. Uh, ir saistīta ar uh, uh, ūdens resursu saglabāšanu, dabas resursu saglabāšanu. Dabas resursi arī jāatjauno, arī tie resursi, kas jau ir zaudēti un visu, ko darām, jā, mm, velta ilgtspējīgumam. Mūsu rīcībā vēl ir jūras un okeāni, bet eh, arī šos resursus apdraudam mm, daudzi riska faktori, ko rada cilvēki. Padomājiet par klimatu pārmaiņām, piesārņojumu, izmaiņām, kas notiek vidē, tāpēc tieši šie vides aspekti ir um, vienmēr jāpatur prātā. Zilā ekonomika un zilā izaugsme nav iespējama, neievērojot šo aspektu. Cienot um, vidi, cienot dabas resursus, uh, Mums nepieciešams padziļināt arī mūsu zināšanas par vidi un par dabu, vairāk kompetenču, organizējot, eh, koordinēt to pētniecisko darbību. Eh, Pētniecībai kā tādai jābūt ilgspējīgai, lai sasniegtu 2020 stratēģijas mērķus, nu, lai eh, veicinātu zilo ekonomiku un lai rūpētos par par darba vietām, darba vietu radīšanu. Neaizmirsīsim par inovācijām, akvakultūrām, kuģu būvniecībām, zivu saimniecībām un tā tālāk. Un uh, jāpasargā arī tie biotopi kuru ietvaros darbojamies. Turklāt esmu mēģinājusi izcelt jūras turismu, piekrastas turismu. Arī šeit eh, var daudz ko panākt ekonomikas izaugsmu ziņā, darba vietu radīšanas ziņā, uzlabojot arī darba drošību, mm, darba apstākļus. Bet arī tas jādara cienot vidi saglabājot uh, uh, dzīvotnes, dzīvotņu struktūru. Es vēlos turismu, bet organizēto un uh, apzinīgo turismu, kulturālo turismu, tā teikt, un arī moderno turismu. lai sakas nodarbinātībai būtu ilgtspējīgas un pozitīvas. Noslēgumā jāizceļ arī sociālais dialogs. Visām partijām jāiesaistās dialogā par zilo ekonomiku. Dialogs vislāk jāuztur, jāiesaista tajā pilsoniskā sabiedrība, interesanti protams, arī darba ņēmēji un darba devēji. Visi šie aktīvie dalībnieki, visi šie aktieri, kas um, var palīdzēt ar ilgtspējīgo risinājumu, kas ietver arī vietējo dimensiju. Noslēgumā, lai radītu ilgtspējīgas un kvalitatīvas darba vietas, mums nepieciešams labas idejas un pārauk prakses apmaiņa, dialogs eh, starp uzņēmējiem, eh, uzņēmēju sadarbošanās inovāciju, investīciju jomā. Tas viss palīdzēs panākt mūsu mērķus. Paldies! Turpināsim ar ēnu referentiem. Pirmā ir Džentiles kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Ar lielu interesi uzklausīju kolēģis ievadvārdus. Piekrītu uh, pamat pieejai šeit, īpaši runājot par kultūras aspektiem. Jūras ekonomika nākamo gadu laikā būs lieliska izdevība attīstība izaugsmai un darba vietu radīšanai. Neaizmirstot pašā laikā par kultūras piedāvājumu kvalitāti, jādomā par vides ilgtspējīgumu, tas ir ļoti svarīgi. Šai pieejam mēs pilnīgi pievienojamies, tad jānorāda arī uz dialogu nepieciešamību starp pētniekiem un uzņēmējiem. Vajadzētu aizmirst arī par piekrastes kopienām un jāparūpējas par jaunām iespējām turismam, sasaistot uh, piekrastes teritorijas ar kontinentu, saglabājot tradīcijas, atsaucoties uz tām, bet bagātinot tās ar jaunu saturu un jaunām kompetencēm. Es domāju, ka šai komitejai vajadzētu nosprost papildu mērķi. Runājot par politiskiem kompetencēm, mums jārunā arī par sociālo iekļaušanu, par eh, dzimumu vienlīdzību un attiecīgiem pasākumiem par ievainojamajām grupām, piemēram, migranti, sievietes, invalīdi. Šeit uh, pastāv iespēja piedāvāt eh, tālāk izglītības pasākumus, prasmju kvalifikāciju uzlabošanu, labāku integrēšanu, darba tirgu. Svarīgi šeit eh, domāt oriģināli. Mums ir iespēja apmainīties idejām mūsu diskusijas laikā, nezaudējot mūsu mērķi, mūsu kopīgo mērķi. Bioloģiskā, bioloģiskais ilgtspējīgums un uh, izdevības, ko mums piedāvā jūras resursi. Vidusjūra šai ziņā tad drīzāk cieši pēdējā laikā, bet tagad mums beidzot jāveicina sociālā izaugsma un ekonomiskā izaugsme vidusjūras reģionā. Vidusjūrai tagad nevajadzētu vairs būt par lielo kapu imigrantiem. Nē, tagad mums eh, jādomā vairāk par viesmīlību, par mieru, par tradicionālajām aktivitātēm, satiksme, zīvesaimniecība, kulturālais turisms. Un jādomā arī par uh, līdzsvaru starp ziemeļu un uh, dienvidu Eiropas valstīm. Paldies, Džentilis kundze, un tagad nākamā ēnu referenta lūdzu. Paldies, es izteikšos ļoti īsi. Referente sagatavojusi lielisko atzinuma projektu. Es piekrītu, ka zilās ekonomikas ietvaros jāapgūst papildu prasmes, kas uh, uzlabo pieejamību šajā sektorā. Piekrīt arī tam, ka jūras resursi jāizmanto ilgspējīgā veidā un um, satiksme, satiksmes modalitātes jāorganizē vidē draudzīgā veidā. Sociālais dialogs par zilo ekonomiku, protams, ir ļoti svarīgs mums visiem. Atzinumā man personīgi iztrūkst vairāki elementi. Vispirms jāuzsver kuģošanas nozīme, runājot par zilo ekonomiku. Mums jāuzlabo mm, uzņēmē darbības vide šim sektoram un jādomā arī par uh, videi draudzīgo sniegtspēju. Uh, Tad eh, mums ir arī eh, alternatīvi energovoti, kas saistīti ar šo sektoru. Un te var radīt papildus darba vietas un eh, arī zaļāku Eiropu. Dānija ir pieredze šai jomā. Es um, iesniegšu attiecīgus grozējumus referentei. Paldies! vēlreiz un uh, gaidīšu turpmāko sadarbību. Paldies! Došu vārdu Bahkungam, kas pārstāv ainu referentu EPP grupā. Paldies! Paldies Laurai Agilērai par uh, atzinumā projektu. Dokuments ļoti labs un domāju, ka atzinums arī taps lielisks. Nodarbinātības uh, ziņā uh, zilajai ekonomikai ir milzīga nozīme Eiropas Savienībai, ne tikai tāpēc, ka mums ir ļoti daudz darba ņēmēju šajā sektorā, bet arī tās ietekmes dēļ, uh, kur, kurai zilā ekonomika ir uz kontinentu. Mēs runājam par 5,4 miljoniem darba vietu un 500 um, tūkstošiem, 500 miljoniem eiro mm, naudas izteiksmē gadā. Eiropas Savienībai reģionāli un um, mm, lokāli jāņem vērā šī sektora specifika. Uh, saglabājot dabas resursus, kas ir mūsu rīcībām, lai garantētu ilgtspējīgumu. Bet ir arī citas lietas, kur jāiet vēl tālāk. Jāuzlabo šī zināšanas par šo sektoru, piekļuve tam, informācijas eh, izplatīšana, pieejamība dalībvalstīm labāk um, un regulārāk jāapmainās ar attiecīgo informāciju, labāk jāsaprot, eh, kāda resursi mums ir, jāsaprot es lēmumu zinātniskais fons, runājot par dažādām politikām, jūrniecības politikam un jāveicina inovācijas un investīcijas valsts un privātajā sektorā. Kompetences ir vēl viens atslēga aspekts. Zilā ekonomika piedāvā daudzas iespējas - akvakultūra, zivsāniecība, biotehnoloģijas, okeāna enerģija, lai piesaistītu augstu kvalificēto darba spēku daudziem sektoriem. Un visu šo jomu var eh, virzīt uz priekšu un reklamēt, lai ieinteresētu jauniešus. Šie darbā runāšu noslēgumā par jūras turismu un piekrastes turismu. Tam milzīga nozīme, kā jau teica Laura Agilēra, uh, daudzos Eiropas reģionos. Tas mūs orientē uh, vairāk uh, uz uh, ar jūru saistītajām aktivitātēm, un uh, arī šajā sektorā ir iespējams radīt daudz darba vietu, kas, protams, mums visiem ir ļoti relevanti. Paldies! Domāju, ka kāds no komisijas, Digimārē, uh, Friskungs, mums pārstāv Digimārē šeit, lūdzu. Ne, Frīs kungs nevar ierasties. Es esmu Marku Veita no ģenerāla direktorāta pētniecība un inovācijas, un tātad uzstāšos es. Paldies um, par doto vārdu. Paldies arī referenti un ēnu referentiem par interesantām idejām un par ieguldīto darbu. Atzīmēju interesi par prasmēm un kvalifikāciju celšanu, vide draudzīgumu un uh, darba vietām. Ko var radīt šajā sektorā? Lielas paldies! Došu vārdu referentei Laura Agilērai noslēdzošiem komentāram. Lūdzu. Un nu, paldies vēlreiz. Un nu, paldies par uh, komentāriem. Visu esmu piefiksējusi. Saprotu, ļoti svarīgi ir uh, gūt kolēģu atbalstu, jo tagad šis temats ir jāskata padziļināti. Daži aspekti vēl jāintegrē tekstā. Runājot par zilo ekonomiku, mēs runājam par darbu, par turismu, Mēs esam daudzas dažādas dalībvalstis, dalībvalstu specifika ir ļoti atšķirīga, un eh, to visu apvienot, eh, eh, ņemot vērā teritoriālos apstākļus, tas ir izšķiroši. Paldies Džentīlē kundzei. Mēs esam no vienas valsts, Itālijas. Un man ļoti patika tas, ko viņa teica. Arī Donalds kungs uh, izteicās ļoti pareizi, runājot par alternatīviem energoavotiem. Arī Baha kungs par to runāja. Te ir iespējams daudzas sinerģijas. Lai mums būtu atzinums, uh, kam visi var piekrist. Jo labāk mums izdodas uh, veidot eh, kopīgo vīziju, jo svarīgāks un relevantāks būs eh, darbu iznākums. Paldies! Līdz 20. aprīlim 2012. var sniegt grozējumus un MPL komiteja balsosim 28. maijā. Tagad 11. punkts darba kārtībā. Pirmā viedokļa apmaiņa par ziņojumu projektu, uh, Lauras Agējas um, ziņojumu projektu par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm. Atkal došu vārdu Laura Agējai. Lūdzu. Um. Jā, liels paldies. Nu jau kuru reizi Arī runājot par šo ziņojumu projektu, vēlos pateikties vispirms ēnu referentiem, kas man palīdz. Esmu ar daudziem ļoti detalizēti runājusi, un man kļuva skaidrs, ka mums šeit ir nepieciešama tāda koordinētā nostāja. Jo šeit padomē arī ir tiesības izteikties. Atgriezīšos 2010. gadā, toreiz parādījās pirmie dokumenti par šo tēmu, es aplūkoju struktūru, toreizējo. Ja Un man kļuva skaidrs, uh, ka šis dokuments nebija īsti, īsti mm, noderīgs. 2010. gadā mēs runājām par ļoti specifiskiem mērķiem, kas uh, gan netika sasniegti. Tas ir problemātiski mums. Uh, par to jāizdomājas. Es nezinu, vai šie mērķi jāpiemin atkal. 2020 stratēģija ir jāpārskata. Tas ir jādara. Neaizmirsīsim, ka nesen notika arī konsultācija ar sabiedrību, sabiedrības pārstāvjiem, un um, tika konstatēts, ka daudzi mērķi vienkārši netika sasniegti. Varbūt nevajadzētu tos aizmirst, bet tie noteikti ir jāpielāgo. Mums jādarbojas ātrāk, labāk un efektīvāk nākotnē. Es arī mēģināju attēlot nodarbinātības situāciju dalību valstīs Es mēģināju aplūkot, kas notiek šai jomā. Un uh, šeit situācija ir atšķirīga. Atkarībā no dalību valsts arī situācija ar nabadzību ir atšķirīga. Dažās valstīs uh, nabadzība ir tiešām milzīga problēma. Un citās valstīs uh, pastāv nabadzības risks. Uh, un uh, cilvēki tik tiešām arī dzīvo nabadzībā. Un nevajadzētu tagad par to šausminoties, vajadzētu izmantot kā iespēju kaut ko mainīt, uzlabot mūsu politikā. Tad ir izdarīta atsauce arī ar no, aplikšanu nodokļiem. nevajadzētu darbu aplikt ar nodokļiem. Es to atbalstu. Un uh, ēna referenti norādīja, ka mums ir jaunas uh, un mazāk kaitīgas nodokļu aplikšanas formas, kas būtu jāizmanto. Mums vajadzētu izskaidrot dalību valstīm, kā iekasēt nodokļus nevis nodarbinātības jomā, bet citur. MVU, mikro uzņēmumi, zaļās darba vietas, eh, sieviešu vīriešu vienlīdzībai, tam visam jābūt mūsu uzmanības centrā. Un es redzēju, ka 2010. gada pamatnostādnēs tika minēti konkrēti sektori un uh, sociālās politikas, bet um, daži rezultāti vienkārši netika panākti. Tas nenozīmē, ka mēs nevarētu efektīvāk strādāt. Tīpaši runājot par mazāk nodrošinātiem, par sociālo aizsardzību, to visu noteikti var uzlabot. Dalībvalstu kompetence ir, protams, redzama bet mēs vēlamies izveidot sociālās struktūras, kas eh, pasargās eh, pilsoņus. Es piemirs vienu punktu, kas man tomēr šķiet ļoti svarīgs. Mēs konstatējām, ka tulkojot grozījuma, grozījuma eh, um, ieteikumu citās valst, eh, valodās eh, viens aspekts tika izlaists, un um, sekretariāts tam pievērsa uzmanību un to jau koriģēja. Tad lūdzu ņemiet vērā, ka ir šī koriģētā versija, kas eh, ir pēdējā un visaktuālākā, un tieši šī versija ir jāizmanto balsojot. Nodarbinātības komitejai vairāk nekā citām komitejām svarīgi domāt par pilsoni. Mums komitejai nepieciešams piedāvāt risinājumus kas eh, tiks īstenoti, kas netiks atlikti uz vēlāku laika brīdi. Padomei vajadzētu mums sakot, jo viņu iepriekšējā dokumentā nekādu vīzijos neesmu atradusi. Un mums noteikti jādomā visu pirms eh, par pilsoņiem. Lūdzu, pirmais izteiksies Baha kungs. <clears throat> Eh, erstmals. Paldies. Uh... Pirmkārt vēlos pateikties referentei un arī par viņas aktīvo sadarbību ar ēnu referentiem. Jāatzīst, ka arī komisijas priekšlikums nebija nemaz tik slikts, jo tajā bija iekļauti vissvarīgākās jomas - mobilitāte, bezdarbs, izglītība, kvalifikācija atzīšana, minimālās algas, sociālo partneru nozīmīgā loma, dzimumu līdztiesībām arī nabadzības apkarošana un cits jautājums. Es atbalstu arī šo pieeju. Un tas tiešām būtu, ka kairis ir jāpats nodoksloks no darba nodokļiem uz citām jomām. Bet tikai vajadzētu precizēt, uz kurien. Ir vairāki varianti, piemēram, vairākus patēriņu precēm, kapitālu vai vides piesārņotājiem. Šāds iespējas ir. lai arī cik optimistiski mēs nebūtu. Tomēr uzskatu, ka parlamentam vajadzētu vēl tomēr precizēt vairākas jomas. Ilgtermiņa bezdarbs ir ļoti nopietnas jautājums. Pēdējā laikā mēs daudz samrunāšu par jauniešu bezdarbu. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, bet papildus mēs nerīkstam aizmirst arī ilgtermiņa un ilglaicīgo bezdarbu problēmu. Birokrātijas samazināšana man liekas, ļoti nozīmīgs uzdevums īpaši šiem maziem vidiem uzņēmumiem, tāpat arī mobilitāte. ARSNet e, tīkls iesniedz ļoti labu piemēru. Izglītības skaņošana darba tirgu. Tas ir uzdevums darba dalībvalstīm. Ir jānodrošina, ka viņu piedāvājums atbilst darba tirgus prasībām. Domājot gan par zaļo ekonomiku, gan arī digitalizāciju. Par jaunajām komisijas prioritātēm. Es domāju, ka uzstādītie mērķi, par ko runā arī referenti, tātad 2020 stratēģijas mērķus nedrīkst aizmirst. Ar vienu esam ļoti tālu no šo mērķu sasniegšanas. Piemēram, cīņa par nabadzības apkarošanu to nekādā ziņā nedrīkst aizmirst. Līdz ar to šāda atbildības pilna budžeta politika, infrastruktūra, investīcijas, tas arī būs svarīgi mērķi, kas iekļauj šajā 2020 mērķu stratēģijā. Ļoti svarīgi, lai risinot šo jautājumu, mēs sadarbotos konstruktīvā gaisotnē un panāktu konstruktīvus kompromisus. Te ir svarīga izlēmīga rīcība, lai arī parlamenta pozīcija būtu iespējami skaidra un pavisam drīz to varētu nodot arī padomēm. Savādāk varētu rasties tāda situācija, ka vispār padomu nereķināsies mūsu pozīciju Un tādēļ, gan es, gan referenti uzskatām, ka te nevajadzētu rādīt tādu vēlmi sarakstu, bet gan izteikties precīzi un konkrēti. Paldies! Paldies, Dalāk Rodrīgas kundze! Paldies priekšsēdētājiem! Es vēlos novērtēt atzinīgi referents darbu un ieguldījumu. Atsevišķos veidos mums tomēr vajadzētu panākt to, ka nodarbinātības vadlīnijas rēģē uz aktuālajām problēmām. Īpaši runām par ilgtermiņu bezdarbu. Tad ja mēs atbalstām šeit šo piedāvājumu, piedāvāt pārkvalifikāciju, piedāvāt jaunas darba iespējas, un tāpat arī mēs augstvērtējam šīs iespējas. risināt nabadzību un atbalstīt minimālo ienākumu schēmu. Papildus mūsu grupa piedāvās arī dažus grozījumus, uzlabojumus. Pirmkārt, ļoti precīzi jāsaista nodarbinātības atlīnijas ar Eiropu 2020 stratēģiju. To jau arī uzsver patīk gan referenti, gan arī tautas partijas pārstāvis. Gal galā, vadlīnijas kalpo kā līguma papildinājums, lai nodrošinātu Eiropas 2020 stratēģijas īstenošanu. Šī stratēģija tiks pārskatīta. Vadlīnijas līdz to ir pirmais solis šajā pārskatīšanā. Tādēļ, nodarbinātības vadlīnijās, mēs vēlētos skaidri ierakstīt atsauci uz Eiropas 2020 mērķiem. Gan attiecību uz nodarbinātību, gan nabadzības rādītājiem, gan arī izglītības rādītājiem. Papildus mēs arī vēlētos, lai īpaši mērķi par jaunatnes bezdarbu tiktu ņemt vērām Otkārt, mēs vēlētos, lai lai netiktu pieļaut papildus sociālo standartu samazināšanas riski. Riski ir reāli. Tādēļ te ir jārīkojas un jāprecizē šīs vadlīnijas, lai būtu pārliecība, ka mēs nepakļaujamies šādam spiedienam. Un treškārt, pensijas. Mūsuprāt, tas ir diezgan skaidrs. Ja mēs vēlamies nodrošināt pensiju sistēmas ilgspējību, ir pirmkārt jāveicina nodarbinātība. Tas ir pats labākais veids, kā varam nodrošināt pensiju sistēmas ilgspējību. Un jā, nu, mēs varētu, protams, ciešāk sasaistīt dzīves ilgumu prognozes ar pensiju sistēmu, bet te ir jābūt skaidrām tādiem uzlabojumam. Mūsuprāt, ļoti svarīgais tiešām jāsaprot. Sociālo iemaksu ilgums ir pats svarīgākais rādītājs dzīves ilgumam. Un te nu gan vēl vajadzētu precizēt šīs lietas pensiju sistēmām. Tā kā tev vajadzētu ļoti precīzi to atrunāt šajās vadlīnijās. Paldies! Paldies, tālāk, Sandeski kungs. Jā, paldies. Vēlos pateikties referentei. Par šo iespēju jau nodrošināt pirmo viedokļu apmaiņu tik strauji un saulaicīgi. Mēs pārstāvam dažādas valstis, arī dažādas politiskās izvēles. Kopumā tomēr mums, manuprāt, ir vienota izpratne par sociālajiem un ekonomikas jautājumiem. Eiropā kopumā. Manuprāt, tagad jau ir palgājis tas laiks, kad mēs runājam par ekonomiku atrautu no visiem citiem jautājumiem. Arī sociālais aspekts tā kļūst vienlīdz svarīgs kā ekonomiskais un fiskālais jautājums. Sociālā iekļaušana. Manuprāt, visiem mums ir skaidrs uzdevums. Es skaidrs arī, ka dalībvalsts pieņem svarīgākos lēmumus par Eiropu. Referente ir uzsvērusi, cik ļoti svarīgi ir atbalstīt uzņēmējdarbību, īpaši mazos vidējos uzņēmumus. Turklāt mēs redzam, daudzās dalībvalstīs darbspēka nodokļi ir milzīgs čēslis. kas neļauj attīstīt darba tirgu un nenodrošina sociālo iekļaušanu. Tādēļ būtu svarīgi jau uzreiz skatīties, kāda ir iespējama risinājuma. Tas parādās arī šajā dokumentā, un tāpat arī plašāk jāskatās. Plašāk, un mums visiem būtu jāpatur prātām, kā cik liela ir daudzveidība, ekonomiskā daudzveidība dalībvalstīs. Situācijas atšķiras. Daļa arī tādēļ, ka dalību valsts ekonomikas tomēr ir saistīts. Tomēr atšķirības pastāv. Atšķiras tiesiskais ietvers ir atšķirīgs dzīves līmenis. Turklāt arī bieži vien atsauc ir uz sociālo dempingu bet tas neatspoguļo reāli situāciju visās dalībvalstīs. Tā kā mums ir jāturpina šīs diskusijas, esmu pārliecināts, ka mēs panāksim kompromisu. Paldies! Thank you, Madam Weber from ALDE Group. Paldies, Laka Vēbers kundze. Ja paldies priekšsādātāji, vēlos pateikties referentei. par viņas skatījumu uz daudzo problēmu jautājumu risināšanu. Kas ļauj arī, protams, skatīties, kā var risināt daudzos jautājumus. Šā gadījumā ir tikai konsultīvā loma. Un man līdzinā pieredze jau daudz neko labu neliecina. Mēs neko daudz nevaram ietekmēt šajā gadījumā padoms lēmums. Tomēr. Ar šo ziņojumu un nodarbinātības atlīnijām mēs varam sniegt savu signālu. Nofokusēt mūsu pozīciju, kur iespējams arī vēlāk varēs izmantot. Liek teikt, un es tomēr pateikšu, kā šāds vadlīnijas ir kopā ar 2020 stratēģiju. Tā kā pienāca laiks jau pievērsties šīs stratēģijas pārskatām. Man politiskā grupa atbalsta referents nostāja daudzos jautājumos. īpaši pievēršot uzmanību atbalstam mikro, mazajiem, vidējiem uzņēmumiem. Šī ir brīnišķīga ideja, tāpat arī ģimenes uzņēmumiem. Atbalsts ilgtermiņu bezdarniekiem. komisijas sagatavoto ziņojumu. Mēs vēlētos, lai komisija diezgan bieži sagatavot šādus ziņojumus, kas ļoti precīzi atspoguļo reālo situāciju par ekonomiku un darba tirgus vajadzībām. Šobrīd iezīmēs skaidrs tendences. Augsti kvalificētas pilnās spējas un prasmes tiek pieprasītas darba tirgū. Tādēļ vajadzētu, ka arī izglītība to piedāvā. Vienlaiks tomēr nekur jau nepazudīs arī zemi kvalificētie darbi. Un līdz to nevajadzētu domāt, ka Eiropā ar to nākotnē viens nenodarbosies, un nevajadzētu noniecināt tos, kas to dara. Vēlos akcentēt vienu konkrētu lietu. Šis nodarbinātības kopējais tirgus. Mobilitāte jau ir realitāte. Katru reizi, kad mēs mēģinām novērtēt ekonomiku, es nedomāju, ka mēs īsti vairs varam vadīties pēc valsts robežām. Mums vajadzētu skatīties, ir kāds ir Eiropas ekonomikas vajadzības un sagatavot cilvēkus. Iedrošināt viņus arī doties uz citām Eiropas vietām, ārpus savas valsts. Tieši tādēļ mēs sakam, komisija, sagatavojot rekomendācijas dalībvalstīm. Viņam vajadzētu ņemt situāciju arī kaimiņvalstīs. Vispār, visās valstīs, kurās mēs zinām, ir diezgan spēcīga darbspēka migrācija. par sociālo asistenci jau atbalstu. Ir jāpievērš īpaša uzmanība dažām neaizsargātām grupām, piemēram, bērni, kas pakļaut nabadzības riskam, kuru vecāki ir ilglaicīgi bezdarbnieki. Ja mēs spēsim investēt šajos bērnos, mēs varētu viņus izraut no šī apburtā loka, jo, nu, ja nē, tad viņi arī kļūst par bezdarbniekiem. Bet es domāju, šīs vadlīnijas ir ļoti labi sagatavotas šajā ziņomā. Paldies! No GUE neviens nav pieteicies. Tālāk tad Lamberts kundze. Zaļo vārdā. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es pārstāvu Taķenu Ždanoku, mūsu ēnu referenti. Mēs atzinīgi vērtējam sagatavoto ziņojumu. Uzskatām, ka tas ir pareizā virzienā. Nu, tikai pareizi salikt arī akcentu šeit uz nabadzību un asimetrisko ietekmi. Nu jā, šajā jautājums nav nekāda koplēmuma procedūra, ja parasta likumdošanas procedūra mēs vienkārši tiekam nostādīt konsultantu lomā. Un tas viss notiek ļoti strauji. Un tas vienmēr tiek pieprasīts tā pēdējā brīdī gandrīz. Lai gan tas taču zināms jau sen, ka kalendārā to varēja ierakstīt, un mēs būtu cerējuši, ka tas mainīsies ar šo komisiju. Varbūt, ka lūdzu varēja mums pakonsultēties laicīgāk. Bet kopumā mēs esam apmierināti ar šo sērgatoto ziņojumu. Tajā ir atspoguļot svarīgie sarežģītie jautājumi, kas šobrīd iekļauti komisijas priekšlikumā. Tie diezgan šobrīd maigi, un tie pat nerisina daudz svarīgas problēmas. Tad ja mēs iesniegsim arī savus grozījumus, lai vēl aktualizētu svarīgus jautājumus. Piemēram, nabadzība kļūst arvien nopietnāka. Manā pašā dalībvalstī parādījušās gan jaunas darbietas, bet vienlaikus arī daudzi cilvēki strādā un vienalga viņiem ir nepieciešama sociāla pabalsta, jo viņi nespēj iztikt ar savu algu. Ja nu šī alga ir tik niecīga, ka no tās nevar izdzīvot un uh, paliek par mērķiecīgām investīcijām. Tas varētu sekmēt darbvietu rašanos. Par sociālo garantijām. Tas ir veids, kā jūs varat, protams, atbalstīt zināms šis soļus. Tā gadījumā nodrošināt sociālās garantijas, ja cilvēki no savu regulārā eh, sting, uh, eh, pamadarbu nonāk kaut kādā neregulārā nodarbinātības situācijā. Mums ir pārāk daudz šīs situācijas, ka cilvēki vispār nevar izmantot savu potenciālu, savas kvalifikācijas, jo viņi piedzīvo diskrimināciju darbtīgumu. Arī par to mēs vēlamies vēl papildus iekļaut grozījumus. Paldies! Paldies! Nu, šobrīd neviens vairāk vārdu nelūdz. Tad pats komisija, komisijas valdies, ko teikt, jā? Ja? Un nodarbinātības uh, ģenerāla direktorāte, ja? Jūterkungs, jā. Mēs vēlētos tikai pateikties referentē un ārnu referentiem. Uh, par ieguldīto darbu, par ļoti svarīgiem punktiem, ko jūs analizējat. Mēs to visu rūpīgi piezīmējam. Paldies! Un Aigar kundze, jums noslēguma vārdi. Paldies priekšsādātā! Paldies visiem par jūsu ieguldījumu! un paldies jau par solītiem grozījumiem. Mēs ar nepacietību tos gaidām un ceram, ka izdosies mums arī sagatavot šādus kompromisus par daudzos jautājumos. Īpaši vēlos pateikties visiem, kas aklos vēlreiz ilglaicīgo pēcdarbu. Neaizmirsīsim, ka uzstādītais mērķis prezidentūra arī solīja, protams, par to risināt. Patiešām vispār, cik vien iespējams, izskaus šādu parādību. Cerams, ka to mēs arī kā savu politisko kapitālu varam izmantot. Tālākajās darbs eh, sanāksimies ar referentiem. Mēs, protams, skatīsimies, kā šo jautājumu varam tālāk attīstīt un virzīt un tādā ziņā vēlreiz skaidri pateikt parlamentu nostāju un līdz ar to arī Eiropas iedzīvotāju nostāju. Paldies! Atgādināšu tikai, ka 22. aprīlis ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Tos izskatīsim līdz 28. maijam un balsosim 16. jūnijā. Labi, tālāk ķeramies pie nākamā darba kārtības jautājuma, numur 12. Tā būs pirmā viedokļa apmaiņa par darba dokumentu, kas saistīts ar īstenošanas dokumentu par to, kādā veidā ir izdevies uh, nodrošināt Eiropas aktīvās novecošanas gadu un paudžu solidaritāti. Un došu vārdu Kukana kungam. He is not here. Bet viņš, diemžēl, vēl nav ieradies. Un neviens viņu neaizstāv, vai ne? Nu tad uzreiz došu vārdu ēnu referentiem. Likviečot skundzēm. Ačiū, ponia pirmininkė. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji. Gribu sirsnīgi pateikties referentam par uh, darbu dokumentu, kas veido ļoti labu pamatu mūsu šodienas diskusijai komitejā. Un paldies par ziņojumu. Gribu pieminēt vairākus aspektus. Uzskatu, ka šajā ziņojumā mēs uh, runājam ne tikai par Eiropas gada novērtējumu, proti par administratīvu tehniskajiem kritērijiem, bet mums galvenokārt vajag runāt par to, lai politika tik turpināta. Un lai šī politika tiktu arī turpmāk veidota un kāda lēmuma ir jāpieņem par šo politiku. Jā, ir ļoti pozitīvi, ka pauģu solidaritātes un aktīvas novecošanās gads tika novērtēts tik pozitīvi. ir tīpaši attiecībos finansējums sareizinājuma ar 2010. un 2011. gadu. Ir ļoti svarīgi, ka šis Eiropas gads un iniciatīvas šajā gadā kļuva par eh, tramplīnu citām akcijām. aktivitātes veicināšanai, solidaritātē šajā jomā, ir tīpaši ņemot vērā demografisko situāciju un nākotnes perspektīvas, mums jākonstatē, ka fakts ir tāds, ka Eiropa novecojas. Tādēļ mums jādara viss iespējamais, lai pēc iespējas vairāk cilvēku būtu aktīvi lielā vecumā, un lai šī solidaritātes programma būtu mūsu ikdienas darba kārtībā. Tas nozīmē, ka mēs veidojam pamat nākotnē. Vēlos runāt par eh, aktīvo vecāku cilvēku līdzdalību darba tirko. Aktīvā dzīve ir jāturpina, Un vairāk jārunā arī par to, kā risināt bezdarbi jautājumu noteiktā vecumā. Tas nozīmē, ka daudz cilvēki ir jāpārkvalificē, viņiem ir jāpielāgojas jaunajam darba tirkumu. Tas nozīmē, ka ir jābūt daudz intensīvākai sadarbībai darba devējiem. lai darba devēji iegūdītu vecākos cilvēkos un līdz ar to arī mūsu nākotnē. Šajā ziņojumā ir teikts, ka noteiktie mērķi 2012. gadam netika sasniegti. Vēlos norādīt, kā 2012. gada pasākumi iesaistīja tieši tos dalībniekus, kas jau tāpat aktīvi darbojas šajā jomā. Tas, ka tas vispārīgs komentārs par Eiropas Savienības dažādiem projektiem. Mums vajadzētu paplašināt darbības, lai mēs radītu pievienoto vērtību, jo esam tādā situācijā, ka mēs esam iesaistījuši savus partnerus mūsu aktivitātēs. Un mums vajadzētu izvērst plašāku pieeju. Un, protams, ka jādomā par ilgspējību šajā jomā. Mēs runājam tikai par pensiju sistēmu, bet arī par veselības aprūpi. Referents par to runā arī savā dokumentā, bet vēlētos papildināt. Tagad mēs esam 17. gada kad Eiropas Savienība iestājās jaunas dalību valstis pēdējos desmit gados Lietuvā manā valstī. Mēs esam piedzīvojuši problēmu, ka daudzi jauni, augsti, kvalificēti cilvēki ir izceļojuši uz citām valstīm. Tas nozīmē, ka nākotnē mums būs finanšu spiediens uz mūsu sociālajām sistēmām. Jo tieši jaunie, aktīvie, augstu kvalificētie cilvēki brauc projām no valsts, bet nevis tie, kas ir atkarīgi no sociālajiem pakāpojumiem. Un vecākie cilvēki varētu sniegt ieguldījumu, lai mūsu sociālās sistēmas varētu tikt veidots ilgspējīgi. Tas nozīmē, ka mums jāiegūt arī izglītības sistēmā, veselības sistēmā, slimību prevencijā un vienlaikus arī sociālajos pakāpojumos. Tos padarīt pieejamākus lai mēs mūsu ikdienas dzīvē varētu pielāgot infrastruktūru vecākiem cilvēkiem un tajā vairāk investēt. Mēs labi sadarbojamies ar referentu, mēs iesniegsim priešlikumus. Lies paldies! Jā, liels paldies! gribētu aicināt Kukānu kungu sniegt ievadu kā referentam. Mēs dzirdējām pirmo ēdu referenti, jo mēs esam drusku pasteigušies priekšā laikam, bet tagad jums vārds, Kukānu kungs. Thank you very much, Madam Chair, colleagues. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Man liels gods sniegt ievadu darba dokumentā manā ziņojumā, kas vērtē 2012. gadu Eiropas gadu aktīvai novecošanai un pauģu solidaritātei. Šis ir mans pirmais dokuments Emplu komitejā. Tas ir tādēļ, tādēļ tas ir īpaši svarīgs man, jo, ja jūs paraudzīsieties uz mani, tad esmu pats aktīvs novecotājs. Un negribu atgādināt tādu aktīvu novecotāju, gribu būt panākumiem bagāts. Tādēļ eh, tas ir tik svarīgi manam nākotnes darbu šajā komitejā. Mana ziņojuma būtība ir eh, novērtēt eh, projektu, kas tika uzsākts 2012. gadā vēlos izmantot šo iespēju ne tikai, lai paraudzītos atpakaļ, bet lai turpinātu diskusijas un raudzītos uz priekšu. Es galvenu uzmanību pievērsīšu rekomendācijām, kā turpināt darbu. Iemesls tam ir samērā vienkāršs. Mēs Eiropā dzīvojam ilgāk, un mums ir mazāk bērnu. Mūsu vecais labais Eiropas kontinents piedzīvo nekad nebijušas demografiskas pārmaiņas, kas ietekmēs mūsu labklājības sistēmas, mūsu valsts izdevumus, ekonomikas modeļus un uh, pauģu dialogu. Tas jau kļūs redzams tagad, starp 2015. un 35. gadu, kad tā saucamie baby boomers kas piedzima pēc otrā pasaules kāra, sāk pamazām iet pensijā. Tā būs situācija, kas 2010. gadā varbūt vienkāršoši to četri strādājuši cilvēki bija uz vienu pensionāru 2060. 16 gadā eh, divi strādājuši cilvēki uz vienu personāru, un situācija tiešām ļoti būtiski mainās. Tas ir tādēļ, kādēļ aktīvā novecošanās un starppauģu solidaritāte ir eh, būtisks temats, kas eh, prasa mūsu nedalīt uzmanību. Tas ir temats, kas uh, iekļāva sevi sociālā politikas, nodarbinātības politikas, veselības politikas, tehnoloģisko sasniegumu un ekonomiskās politikas aspektus, un tas viss ir jākombinē. Ne, tas nav tikai Eiropas kontinents, kas kļūst vecāks. Ir uh, redzams arī pieauguša atšķirības starp reģioniem un dalībvalstīm. Tās uh, dažās jomās ļoti dramatiskas. Uh, Eiropas 2012. Eh, gads aktīvē novecošana pauģu sodatāji bija šādi mērķi pievērst vispārīgu uzmanību aktīvas novecošanas vērtībai, stimulēt debates, lai piedāvātu Eiropas ietvaru un atbalstītu aktivitātes, kas cīnās pret vecumu diskrimināciju, stereotipiem un uh, novērstu šēršļus. Kāda bija sasniegumi? Pirmkārt un galvenokārt šis temats tika iekļauts dalību valstu darba kārtībā. Vislabākie rezultāti ir sasniegti apziņas pieaugumā, tādēļ, ka tas tika pārnots Eiropas Savienības līmenī un dalību valstu līmenī bija arī pasākumi. Aktīvās novecošanās indeks un uh, principi aktīvē uh, novecošana tika izstrādāta un saldētē starp eh, paudzēm. Šie pasākumi piesaistīja daudz iestāju pušu uzmanību, arī mediju uzmanību. Neraugoties uz faktu, ka šis gads eh, pastiprināja eksižo politisko dialogu, tas tomēr nebija tik veiksmīgs, lai ieviestu jaunus tīklus. Sociāla partneru iekļaušana bija atšķirīga un privātais biznes netika pietiekami iekļauts. 2012. gadā palīdzēja pārstrādāt uh, dalībvalstu programmas un stimulēja labas praksa apmaiņas starp valstīm. Eiropas Savienības pievienotā vērtība to parādīja procesa mērķu, da, programmu izstrādāšanu, inovāciju un mācību efektu ziņā palielinājās iniciatīvas, kas atbalstīja aktīvu novecošanos dalību valstī un uh, palielināja zināšanas un prasmes iesaistēm pusēm šī gada īstenošanā. Ir norādis, ka Eiropas 2012. gada rezultāti pārsniedz šīs nosprostās robežas. Un tās vajadzētu turpināt arī attiecībā uz daudz ilgāku laiku periodu. Kolēģi, ka mēs redzam, ka mūsu novecojušā iedzīvotāji, ja mēs to uzskatām drīzāk par iespēju, nevis par šķērsli, manas iet, ieteikumi tiks fokusēti uz sekošiem četriem punktiem. Pirmkārt, vajadzētu saglabāt šo pieju un uh, projektus un uh, izvērtēt rezultātus uh, un izmantot labāko praksi. Šajā ziņā Eiropas gads ir uzsācis dažas labas iniciatīvas. Mums ir jānodrošina tas, ka tas tiks turpināts, ka attīstība turpināsies un ka kontakti starp tīkliem turpināsies. Gribētu arī uzsvērt, ka koordinācijas trīsstūris starp politikus veidotājiem Eiropas Savienības vai dalībvalstu līmenī pilsoniskā sabiedrība un privātais sektors šim uh, kontaktam jābūt uh, intensīvākiem. Vajadzētu apvienot, lai varētu kontaktēties politiķi, seniori un palīdzēt profesionāļiem, ekspertiem strādāt kopā. Otrakārt, vajadzētu attīstīt sidrabu ekonomiku, atbalstīt šo ekonomiku, jo tā atbild uz tām vajadzībām, kas ir vecākajiem iedzīvotājiem. Tas sniegtu ekonomiskas iespējas, kas būtu piedāvā specifiskus produktus, pakāpojumus un ņemt vērā to iedzīvotāju vajadzības, kam ir pār 50 gadiem būtu ar izaugsme komercsektorā, būtu labāki sociālie pakāpojumi, arī pētījumi un attīstība. Treškārt, sabiedrības aspekti aktīvai novecošanai. Tiem vajadzētu fokusēties uz vecākiem cilvēkiem, kas ir pilnīgi iekļaut daļa mūsu sabiedrībā, un uh, ikdienas dzīvē vajadzētu palikt aktīvākai jaunākajai paudzē eh, jāveido dialogs ar vecāko paudzi, un eh, šo dialogu vajadzētu iedrošināt. To vajadzētu iekļaut arī fokusā mūža izglītību, kas sniegs ieguldījumu vecajākajai paudzē, lai uzlabotu tās iespējas eh, nodarbinātībai. Un ceturtais - cīņa pret vecuma diskrimināciju stereotipiem. Un noslēgumā, bet ne maz svarīgāk, ja visas mūsu de demografiskās izmaiņas varēs eh, veiksmīgi pārvaldīt, tad eh, mēs varēsim izvairīties no diskriminācijas vecāk, pret vecākiem cilvēkiem. Šeit mēs runājam ne tikai par eh, darba tirgu, bet arī par vecāko cilvēku tiesību aizstāvēšanu vecākie cilvēki sabiedrībā ir vājāk grupa, ievainojamāki, un viņiem ir vajadzīga īpaša uzmanība. gads Eiropas gada novecošanai uz skaitiem. Aktīva nodzīvošanās nozīmē kļūt vecākam ar labu veselību un palikt eh, pilnam sabiedrības loceklim, justies piepildītam darbā, vairāk neatkarīgam ikdienas dzīvē un vairāk iesaistītam kā pilsonim. Tas ir citādi beigas. Un savā ziņojumā gribētu arī šo uzsvērt, un ko var darīt, lai turpinātu to darbu, kas tika uzsākts 2012. gadā. Kolēģi, es ar prieku gaidu jūs komentārus un jūsu izteikumus šī ziņojuma projekts ir eh, tagad notiek, un es gaidu arī kolēģi izteikumus arī no, no starpgrupas. Eh, priekšsēdētāji, sirsnīgs paldies! Thank you and... Lās paldies! Jūs ļoti pareizi teicāt, ka cilvēki ir aktīvi pat, eh, kad viņi ir vecāki. 67 sievi, eh, gadu, gadus um, veca sievietā ASV vēlas kandidēt par prezidentu. Un, eh, jā, padomājiet, kāda starpība salīdzinot ar situāciju pirms 50-75 gadiem. Došu vārdu nākamajam ēnu referentam Krasnodecka kungam. Paldies! Es pilnībā pievienojos uh, referentu viedoklim, kurš teica, ka jautājums mums visiem ir ļoti svarīgs. Mūsu politiskajā grupā um, ir darba grupa, kas strādā tieši pie demografiskiem aspektiem starp paudžu saites un Eiropas sabiedrības novecošana. Godīgi man jums jāsaka, mm, kad um, vēl nebiju Eiropas parlamenta deputāts, vienkārši biju aktīvs mans valsts pilsonis. Mm, es uh, pamanīju starpību starp 2012. gadu un um, iepriekšējo laiku runājot par aktivitāti un uh, starp paudžu solidaritāti. Es um, Nezinu, pasākumi jau bija organizēti daudz un dažādi, bet uh, vai uh, situācija tiešām ir tik ļoti izmainējusies? Mēs runājam par pensiju palielināšanu. Nezinu, vai tas ir īstais ceļš. Jūs minējāt uh, vecāku sievieti, kas kandidē uz prezidenta amatu, bet ir arī citi negatīvi uh, um, piemēri, teiksim, 65 gadus veca sieviete Vācijā uh, gaida bērnus, un um, nezinu, vai tas tam tā jābūt. Jūs um, pieminējat šo aktivitāti vecumā un sabiedrības novecošanu kā fenomenu. Salīdzinot Eiropu un ASV, Eiropā šīs eh, fenomens ir daudz vairāk izplatīts. Vēlos pievērsties divām lietām, kas nav minētas jūsu ziņojumā. Vecāko cilvēku aktivitāte nevar būt par pienākumu, nevar būt risinājums, lai atrisinātu kādas ekonomiskās problēmas. Bet, diemžēl, tas eh, tā bieži notiek. Ļoti bieži. Mm, bioloģiskais vecums. Atkarībā no mm, šo valstu sociālās attīstības līmeņa nozīmē ko pilnīgi citu. Dažās valstīs vecākiem cilvēkiem apgrūtināta piekļuve sociālās aprūpas sistēmai mm, vecuma dēļ. Mm, tas tā notiek. Un tad arī vecu, vecāku cilvēku cieņa un sociālā iekļaušana notiek piedaloties ģimenes dzīvē visu pirms. Un uh, viņa aktivitātes uh, un aktīvs uh, dzīvesveids nozīmē, ka sabiedrība nevar vienkārši atsvešināties, kas uh, tomēr pēdējā laikā, zinu, vairāk tiek konstatēts, jo attiecības tiek komercializētas, viss ir tā kā viens liels tirgus. Nu, tas tā ir pēdējā laikā. Man ir vēl daudz komentāru, bet viens lingvistisks komentārs - aktīva novecošana. Es nezinu, kā tas izklausās angļu valodā, bet poļu valodā tā šis vārds kļuvis par tādu lingvistisku monstru. Mēs runājam par aktīvo dzīvesveidu, novecojot, bet vai tā tiešām ir aktīvā novecošana? Es nezinu, poļu valodā tas kaut kā labi neizklausās. Varbūt eh, mums drīzāk būtu jārunā par tādu lēnāku novecošanu, tā kā palēnināt šo procesu. Uh, Zina, Eiropas Savienība ir slavena ar dīvainam lingvistiskam uh, struktūram, bet, nu, es nezinu, aktīvā novecošana, polija, tas, to kaut kā grūti ir iedomāties. Uh, labi, Nalda nu, grupas Vaigala kungs, kas ir uh, referents. Paldies priekšsēdētājiem. Domāju, ka nav labāka kolēģa šeit mūsu vidū, kam varētu uzticēt ziņojumu par novecošanu, par aktīvo dzīvesveidu. Rēģēšu uz Krasnievska kunga teikto, tikko pirms manis, man arī ir idejas par aktīvo novecošanu. Es, man labāk patiktu pasīvā novecošana, tā kā Man šķiet, tas būtu tāds lēnāks fenomens, bet uh, pie tā mēs visi nonākam, agrāk vai vēlāk. Tāpēc svarīgi ir runāt par šo jautājumu. Esmu pārliecināts, ka ziņojums par šo tēmu būs lielisks. Es mēģināju izaicināt nedaudz eh, nesen ievēlēto komisijas prezidentu. Uh, lai viņš izteiktos uh, par to, vai komisija tic, ka Eiropas stratēģija, uh, lai rēģētu uz demografiskajām izmaiņām, mums ir nepieciešama. Es uh, neesmu varējis viņu tik tālu izaicināt, lai viņš kaut ko teiktu par šo tēmu, bet uh, ceru, ka viņš vismaz būs atzīmējis man jautājumu. Un ceru, ka komitejas kolēģiem ir tikpat cieša apņemšanās kā man diskutēt par šo lietu arī turpmāk. Es eh, aizvien biežāk pamanu, ka šodien tiek runāts par aktīvo novecošanu, par problēmu, par, par fenomenu kā tādu sociālās un ekonomikas politikas apstākļos. aktīvās novecošanas un starppauģu solidaritātes Eiropas gada ietvaros tika sagatavot ziņojums, un tajā rakstīts, ka tikai 42% no Eiropas pilsoņiem uztur tādus stabilus kontaktus ar vecāka gada gājuma cilvēkiem, bet daudz no viņiem jau paši piedar pie šīs paudzes. Varbūt cilvēki to tā kā paši nevēlas apzināties, nevēlas apzināties, ka viņi noveco. Iespējams, šis procents ir daudz lielāks par 42. Runājot par šo ziņojumu un par šo tēmu, mēs uh, nonāksim pie secinājuma, ka parlamentam jāuzņemas lielāka atbildība radot eh, modernākus, eh, modernāku ietvaru un politiku vecāku gadagājumu cilvēkiem. Nepieciešama tāda schēma, nodarbinātības schēma cilvēkiem, kas sāk novecot un kas krīzes laikos Pirmie zaudē darbu, bet kas uh, vēl vēlas turpināt strādāt, viņam nepieciešami īpaši pasākumi. Un tad veselības aizsardzības standarti. Un tie ir jāharmonizē parlamentām un uh, pieejami visiem. Varbūt mēs varētu ieviest arī Eh, tāds homogēns standartus un uzraudzīt pensiju fondus. Daudzas valdības izmanto pensiju fondus, lai uh, izlīdzinātu budžeta deficītu, un tas, uh, tam jāpievērš uzmanība. Arī šīs aspekts ir svarīgs. Noslēgumā daži vārdi. par uh, iespējamu, uh, veco cilvēku iespējamu palīdzēt uh, nu, citiem cilvēkiem, kas noveco. Mums Slovenija ir 600 brīvprātīgie aptuveni, kas rūpējas par 150 tūkstošiem. iedzīvotā vecuma grupā 60 plus. Tas ir zināms atbalsts un uh, nodrošina arī attiecīgu dzīves kvalitāti noteiktā vecumā. Un uh, šī palīdzība, ko uh, vecāki cilvēki sniedz vecākiem cilvēkiem, ir kaut kas, kas jāveicina, jā. Um, virza uz priekšu, jāattīsta un arī jāatalgo. Mums te varētu arī profesijas izveidot, tas varētu būt papildus ienākuma avots atsevišķiem individiem. Mēs runājam par gadu, kas veltīts uh, vienai tēmai vai citai tēmai. Mums bija starpkultūru dialoga gads uh, ar uh, dažādām reliģiskām minoritātēm. Bet visi šie gadi nu, kaut tādus manāmus rezultātus nav devuši. Es ceru, ka šis gads būs atšķirīgs, ka tam būs dziļākas saknes, ka, ka tam būs ilgts ilgstoši rezultāti un labas sekas mūsu politikai. Paldies, uh, eh, Goja, Zaļo un FDD. Ēnu referenti nav zālē. Tas nozīmē, ka mums ir laiks diskusijai, un Ježlaveckas kundze būs pirmā, kas izteiksies, lūdzu. Paldies priekšsēdētājs kundzam. Atbildot Krasnodemska kunga teiktajam, es zinu daudzus cilvēkus, kam 20 gadi, bet kas jūtas ļoti veci, un uh, arī daudzus citus, kam ir 70 gadi, bet kas jūtas ļoti jauni. Tā kā aktīvs dzīvesveids, tas ir tas izšķirošais. Paskatieties uz mūsu komitejas locekļiem, cik aktīvi daudz no viņiem ir, un mm, sapratīsiet, un ka tas tā ir. Un tad 2012. gada ziņojums, um, par to izskanēja vairāki komentāri, tas bija uh, starp pauģu solidaritātes gads. Es atceros, cik laimīgi mēs bijām pieņemt šo priekšlikumu veltīt 2012. Uh, gadu attiecību uzlabošanai starp uh, jaunāko un vecāko paudzi. Jā, būtu interesanti uzzināt. Kādi un kādus rezultātus ir devuši pasākumi, mm, kas bija vērsti uz šo mērķi. Jūs teicāt, ka rezultāti nav bijuši izcili. Varbūt mm, mums mm, labāk jāinformē mazbērni, lai, viņi, lai viņiem būtu lielāka motivācija rūpēties par eh, vecvecākiem, vai pavadīt viņam laiku, vai viņam palīdzēt. Mm, te varat pavērties interesants iespējas. Un tad eh, follow-ups, papildu pasākumi, mm, projektu turpināšana pēc aktīvās novecošanas gada un eh, starppauģu solidaritātes gada. Uh, Tas arī ir interesanti. Struktūra fondu izmantošanas monitorings. No tā arī varat gūt labumu. Mums redzētu, kur šos fondus vispār izmanto. Un um, attiecības starp paudzēm. Būs ļoti svarīgi attīstīt, um, uzlabot šīs attiecības. Tas būs svarīgi ne tikai mūsu paudzē, bet arī nākamajam. Aplūkojot sociālās investīcijas, mēs sakām, ka ļoti svarīgi ir investēt šajā jomā. Tātad visu pirms domāt par tiem pasākumiem, kas pirms krīzes bija ļoti vērtīgi, piemēram, Nīderlandē mums bija subsīdijas vecvecākiem, kas um, pieskata mazbērnus pēc uh, pensionēšanās. Un um, šis instruments tieši palīdz uzlabot uh, starppaudžu attiecības un sniedz atbalstu vecāku atgājumu cilvēkiem, palīdz viņiem būt aktīviem. Mums arī daudz potenciālu mentoru un uh, audzinātāju eh, pieaugušo skaitā, pieaugušo vidū, bet um, mēs daudz ko nezinām par viņu situāciju, jo uh, Viņi vienkārši nevēlas doties pensijā. Viņi zina, ka pēc pensionēšanās viņu pakalpojumi netiks pieprasīti. Paldies, nākamais runātājs. Mēs analizējam 2012. gada ziņojumu. Tagad trīs gadi pagājuši, esam 2015. gadā. Es eh, domāju, ka nu, tā neauglīgi pagājis šis gads un kad rezultāti īstenībā nav panākti un jāpievienojas iepriekšējiem kolēģiem. Nu, es varbūt eh, maldos, es, eh, nu, ja jūs varētu man pārliecināt par pretējo ļoti labi, bet, nu, ja sapratu, referenta kungs, jūs man pat, ja mēs runājam par ekonomiskām problēmām, mēs tagad runājam par to, lai. Uh, vecākiem cilvēkiem piedāvāt darbu. Es atceros laikus 80. gados Francijā, kad pensija bija, pensionēšanās vecums bija 65 gadi. Tā, tā tas bija. Vēl samērā nesen. Un parasti cilvēki uh, gāja bojā četrus gadus pēc aiziešanas pensijā četru gadu laikā. Tad man manu tēvu, nu, vismaz tā tas bija. Kad nu, nezinu, kur ir um, šis aktīvais dzīves veids. Tad uh, referents runāja par četriem aspektiem. Viņš runāja par uh, to, ka nepieciešama tāda pedagoģiska aktivitāte, ka uh, jāinformē, jāizglīto uh, cilvēki ka jāpalīdz vecāku gadu gadu cilvēkiem, tad man tas šķiet nedaudz dīvaini. Tad viņš runāja par sudra, sidraba ekonomiku. Acim redzot, eh, um, mēs izliekamies, ka ekonomisko problēmu mums nav un vēlamies pelnīt ar uh, eh, eh, veco cilvēku palīdzību. Tad uh, trešais punkts. Uh, visiem vajadzētu gūt labumu no resursiem, kas mums ir. Tā tad jāiesaist arī jaunieši šajā sidraba ekonomikā. Nu, nu, te man šķiet, ka mēs runājam par nāpļa kvadratūru. Un ceturtais eh, punkts, tāda rozīne te visam, lai eh, nenoraidītu šo ziņojumu, mēs eh, norādām uz diskriminācijas risku. Es nezinu, par kādu diskriminācijas faktoru mēs runājam. Diskriminācija pēc vecuma, mm, kur tam mēs diskriminējam to, kas ir vecs vai to, kas ir jauns. Es ceru, ka jūs varēsiet precizēt visus šos aspektus vēlreiz. Es domāju, ka Svarīgi ir eh, zināmas privilēģijas saglabāt eh, vecumā un priecāties eh, par dzīvi pēc pensionēšanās, atpūsties, ceļot, piedalīties komunikācijā piedalīties sabiedriskajā dzīvē, piedalīties ģimenes dzīvē, rūpēties par mazbērniem. Es domāju, ka katram jādod tiesības. Un kādu brīdi, vienu brīdi vienkārši apstāties, ievilkt telpu, vairs nestrādāt un izbaudīt dzīvi. Un uh, ar to man šķiet arī pietiek. Paldies! Nākamais kolēģis. Paldies. Es uh, par šo ziņojumu varu teikt, uh, ka jā, mēs uh, daudz ko uzzinām par aktīvo novecošanu, tas ir tāds barbarisks jēdziens, bet jā. Mm, runāt par to jāņem vērā mūža ilgums. teiksim, strādnieku mūža ilgums ir par sešiem gadiem īsāks, salīdzinot ar um, biroju darbinieku mūža ilgumu, un tas arī jāņem vērā. Un uh, runājot par aktivitāti. Mēs nerunājam par pienākumu atgriezties darba tirgu 70 vai 80 uh, gadu laikā, kā dažas valstīs piespiedu kārtā mm, notiek vai var notikt. Tad drīzāk runa ir par uh, aktīvu atpūtu, par uh, nodarbēm, ko cilvēks pats izvēlas, iespējami ceļot un tā tālāk. Mums ir um, vecāki, vecvecāki, kas novērco aizvien labāk, pateicoties medicīnai, medikamentiem. Un uh, mums vajadzētu uzdot sev jautājumu, kā viņiem palīdzēt, kā saglabāt viņu cieņu, nelietojot tik daudz medikamentu, tātad veselības aprūpe un uh, novecošana ar cieņu. Šādu aktīvo novecošanu es atbalstu. Bet jā, ar aktīvo novecošanu mēs saprotam eh, to, ka pensionēšanās eh, eh, vecumu mēs aizvien piepacelsim, praktiski jau līdz nāvei. Nu, nē. T tas, manuprāt, to nenozīmē. Ja tieši otrādi. Protams, ja kāds vēlas profesionāli darboties ilgāk, nu, tā jādod iespēja, bet tikai atkarībā no situācijas. Un jūsu piemērs ar šo sievieti 67 gadus veco, nu, ļoti labi, ka viņa ir šīs ambīcijas, bet atkal jau pēc 40 gadu ilgas karjeras kā tāds automobiļu rūpnīcas direktors, nezinu, vai kādam vēl. Uh, saglabāsies tas profesionālās ambīcijas, drīzāk cilvēks eh, gribēs atpūsties, kas viņam ir arī jāgarantē. Paldies, eh, un noslēgumā Kokana kungs. Paldies visiem kolēģiem. Šķiet, ka diskusijas bija interesantas. Bet labi, ka tas arī notika pirms pieņemšanas. Man eh, interesanti bija uzzināt, ka Daudziem kolēģiem problēmas ar šo terminu aktīvā novecošana, īpaši poļu valoda, jo poļu un slovaku valoda ir uh, līdzīgas, un es pats saprotu poļu valodu, kad es to dzirdu, mums slovaku valodā nav nekādu problēmu ar šo terminoloģiju. Nezinu, lai jums poļu valodā. Uh, netulko burtiski, bet eh, izmanto tādu varbūt aprakstošu jēdzienu. Teiksim, hm, Eiropas ārējas darbības dienas šīs šo akronīmu slovāku valodā pārnesa pilnīgi kriminālā veidā. Nu, tas, tā, tas nenotiek parasti un, nu, jā, neatkārtojiet šo mūsu kļūdu. Izmantojot tādu iedzienu, kas būs labs, kompakts, visiem saprotams, loģisks. Un tad Danutam teicam, es arī pazīstu 75, 5 gadus vecus cilvēkus, kas ir aktīvi, un es redzu arī 20 gadniekus, kas tādi nav. Jūsu vecums, nu, to var pierakstīt uz papīra, tas uh, neko neizsaka par jums kā individu. Tas var būt ļoti atšķirīgi. Un par šo mm, dāmu, kurai 77 gadi un kas vēlas būt prezidenta ASV. Nu, viņa visu mūžu pavadījusi šajā sfērā, tāpēc viņa vēlas kandidēt. Nu, nu, noteikti viņa 40 gadus nostrādājusi par automobiļu rūpnīcas direktori. Un ja kāds uzskata, ka 47 gadi ir uh, pārāk liels vecums, atcerieties, cik uh, vecs bija Ronalds Reigans, un uh, viņš veda augsto karu ar uh, padomju um, savienību. Un es nezinu, cik viņam bija, bet, nu, noteikti ap 70, ja ne vairāk. Un um, nevajadzētu tagad um, um, skatieties no augšas uz šo sievieti. Viņai ir visas iespējas panākt, ko viņa vēlas. Runājot par Martēnu kungu teikto, domāju, ka būs labas diskusijas, uh, kas. Uh, izskaidros e, viņam tos punktus, kas vēl nav skaidri. Un uh, franču kolēģiem ne, mēs ne, nepiespiežam nevienu strādāt dziļā vecumā. Vienkārši, ja cilvēks uh, jūtas labi, fiziski ir um, vēl stiprs un uh, vēlas um, arī strādāt. Uh, vēl kādu laiku, tad eh, nu, viņam jādod šāda iespēja. Mēs nevienu nepiespiežam. Un tāpēc mēs tur runājam par diskrimināciju. Un dzīves kvalitāte, protams, ir ļoti svarīga. Un cilvēkiem jānoveco ar cieņu. Un es domāju, ka daudzi seniori atbalstītu šo ideju ka mēs nerunājam par eh, izsmalcinātām schēmām vai filozofiskām konstrukcijām. Mēs runājam par vienkāršām lietām, kas uzlabos eh, senioru ikdienu. Un um, es domāju, ka viņi to arī novērtēs. Nekāds uzskata, ka mēs vēlamies piespiest kādu strādāt. Nē, tas tā nav. Ja cilvēks vēlas pēc pensionēšanās baudīt dzīvi, tad eh, lai tā būtu. Uh, Bet vienkārši kāpēc tad būtu vajadzīgs šis noteikums, ja jums 50 gadi, 60 gadi, 70 gadi jums jādodas pensijā? Mana valsti tā ir. Sasniedzot 50 gadu vecumu, cilvēkus atlaiž. Viņi ir vienkārši pārāk veci, tā tiek uzskatīts, un tas nav taisnīgi. Bet, protams, ja 50 gadu vecumā cilvēks vēlas baudīt dzīvi, ceļot, eh, baudīt kultūras eh, aktivitātes, lai tā būtu, lai viņi to dara. Viņam tas noteikti ir jāļauj. Nu, paldies vēlreiz. Tā bija ļoti interesanta diskusija. Un mēs vēl precizēsim atsevišķus aspektus, uzlabosim ziņojumu. Un droši vien nevis varēs tam piekrist, jo, nu, 100% atbalsts mm, Varētu ir iespējams, bet uh, ceru, ka vairākums varēs tam pievienoties. Uh, par um, ziņojumu projektu runāsim 28. aprīlī, līdz 3. Eh, jūnijam var iesniegt um, ehm, grozējumus līdz 12. 23. jūnijā runāsim par grozējumiem un pieņemšana notiks 15. un 16. jūlijā nodarbinātības komitejā. Agenda, uh... Tālāk. Mēs uzklausīsim Eurofond prezentāciju. Viņa zinājums par to, kā dalībvalstis ir izmantojušas nepievienošanās iespēju darba laika direktīvai. Un došu reiz vārdu Eurofan pārstāvim. Tas būs Hoigi Kabrita kungs. Lūdzu. You are. Okay, there you are. <laughs> I didn't see you. The floor is yours, please. Thank you, Madam Chair. Uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētājiem. Par šo iespēju iepazīstināt jūs ar mūsu pētījumu rezultātu. Man ir liels gods pārstāvēt Eiropas fondu, kas ir tieši izveidots, lai nodrošinātu dzīves un darba uzlabots apstākļus, un es pastāstīšu par to, kā dalībvalsts izvēlējušas neizmantot darba laika direktīvu. Savā prezentācijā es galvenokārt pārskatīšu, sniegšu pārskatu vispār, kā šī direktīva tapa, kāds ir iespējas atkāpties un neizmantot darba laika direktīvu, un kāds ir šīs normas, kas pat paredz pilnīgi nepievienoties un tas ar vienu ir aktuāli. Vairāk stāvībās šobrīd procesā. Un mēs vēlamies skatīt, kā šādu nepievienošanos paplašinātā veidā arī izskat vispārējā arī valstu parādīgi diskusiju ietveros, un varbūt jums var rastot cits kādi jautājumi, ko labprāt pārnošu jums. Tātad pamat pamatām ir padomas direktīva no 2003. gada numur 88. Šī direktīva nosaka pamatprasības, kā ir jāorganizē darblaiks. Ir jāievēro labklājība un drošība. Tātad šī ir jau spēkā iepriekšējā 98. arī gada pamatdirektīva par darbinieku uh, veselību un uh, darba drošību. Tas tad paredz to, ka dalībvalstīm jānodrošina zināmas pamatiesības visiem darbņēmējiem. Uh, nosakot maksimālu darba nedēļu, minimālo arī atpūtas laiku. Un tāpat arī, arī kāds katru apmaksāto minimālo atvaļinājumu. Tas ir pamatiesības, kas ir noteiktas ar direktīvu. Šo direktīvu tad pieņēma parlaments un padomi, balsoties uz līguma 153. pantu. Vienlaikus Eiropas Savienības tiesa ir atzinusi, ka direktīvas normas un šie trīs lielie elementi ir kopienas sociālās tiesības, tātad par darba drošības laikiem, par atpūt laikiem un apmaksāt atvinām, kas pienāks un kas ir katram darbiniekam. Tāds ir pamat tiesības kas ir saistošas kā savienības tiesības. Vēlos papildus uzsvērt. Tāpat arī spēkai pamatiesība harta, kas nosaka to, ka ir jānodrošina taisnīgi un godīgi darba apstākļi un citēju. 31. pāns, 2. 1. punkts katram darbņēmējam ir tiesības strādāt tādās darba apstākļos, kas ievēro viņa veselību, cilvēku cieņu, un otrais punkts, ka katram darbiniekam ir tiesības uz skaidri noteiktu maksimālo darbu periodu uz atpūtu un arī, kad atrunātu um, apmaksātu gadskārtējo atvaļinājumu. Tiek nostiprināti pamattiesība elementi Eiropas Savienības tiesībās. Lūk šie pamatelementi, kas ir noteikti Eiropas tiesībās, un reizēm izskatāmies pašā direktīva, kas ir rakstīts, tomēr ir rakstīts ar zināmas atkāpes. Piemēram, 17. pants, kas paredz šāds izņēmums konkrētas situācijas, un 18. pants, kur runā par uh, koplīgumu noteiktajām izņēmumiem, un 21. 22. panta pirmais punkts, par ko mēs tieši šodien runāsim, kur mēs runāsim par dalībvalstu iespēju vispār nepiemērot 6. pantu. 6. pants, direktīvas 6. pants ir tieši par maksimālo darbu stundu skaitu nedēļām kas skaidri pasaka, ka nevienam darbniekam nevajadzēs strādāt vairāk par 48 stundām nedēļā, ieskaitot arī darba uh, virsstundas. Tad, ja mēs skatāmies 22, 1, pavisam īsi, tad šis pants paredz iespēju, ka dalībās var izmantot šo iespēju un var neizmantot. Bet nu, viņam ir jānodrošina papildus pasākumu tādā gadījumā, lai būtu skaidrs koplīgums un kā darbinieks piekrīt strādāt vairāk nekā 48 stundas. Un jau savukārt darbinieks izvēlas to nedarīt, tad viņam nevajadzētu kaut kādā veidā reiķināties ar nevēlamām sēkām. Tas ir jāfiksē rakstveidā, un šādiem rakstveidu nolīgumiem ir jābūt skaidri pieejamiem arī darba inspekcijai ir jānodrošina tas, ka darba inspekcija ir piekļuva šādiem līgumiem, ka darbinieki brīvprātīgi pateikuši, ka viņi vēlas um, pārkāpt darba direktīvu attiecībā uz 48 stundām nedēļā un ir gatavi strādāt labprātīgi vairāk. Jautājums, vai kaut kādā veidā to var ierobežot, vai noteikti arī maksimālais darba stundu skaits? Nē, tāda nav. Direktīva nenosaka precīzus kaut kādus maksimālos griestus stundu skaitā, ko darbiņēmēji varētu piekrist tad papildus. Un vēl, tāpat arī nav noteikti nekādu vēl atsauču periods, cik ilgi tas notiek. Tikai nedēļu, izņēmumu kārtā, divus mēnešus vai gadu vai kā savādāk, ne nekur tāds atrunis nav paredzēts. Tomēr, ja mēs skatām pašu direktīvas tekstu, tie ir atrunāts tomēr, ir netiešaidā 78 stundas nedēļā. Jo. Jo, ir jānosaka, ka jābūt 90 stundu atpūtāji. Un, ja jūs reiķināt kopā 178 astronomiskās stundas nedēļā mīnus 90 stundas atpūtāji, tad jums sanāk šīs 78 stundas. Uh, Tas vienkārši atskaidra netieši noteiktais radītājs ierobežojums. Un otrs ierobežojums ir tas, ka jūs ievērojat darba drošību un uh, ņemat vērā darbinieku veselību. Citiem vārdiem sakot, nacionālām iestādēm, darba inspekcijām, pārskatot nu, īpašos atrunas, viņi, protams, var aizliegt darbiniekam to darīt, ja tas kaut kādā veidā pārkāp darba drošības noteikumus. Un tad līdz tam mēs varam atsaukties gan uz pamatdirektīvu, bet ja mēs nesam atraduši, diemžēl, pietiekam daudz uh, situācijas, kur šādu kārtību pie, ir piemērotu. Tālāk, vēlos norādīt. Ir vairāk pētījumi, kurus ir īstenojis tieši man organizācija Eurofund, kas atklāja, ka ir atšķirīgi konkrēta saiknes starp ilgām darba stundām un darba rezultātu un saistītām dažām parādībām. Nelaimes gadījumiem samazinās rezultāti, uh, nogurums un negatīvi vispār ietekme uz uh, darbinieku veselību. Tā kā ir daudz pierādījumu, kas tieši uz to norāda. Ja ir ilgs, smags darbs, ilgas stundas, ilgu laiku periodu, tas tieši ietekmē darbinieku arī veselību. Tādēļ es vēlētos pateikties komisijai par iespēju šodien jums izklāstīt šo situāciju, un mēs vēlamies tā pastāstīt par aktuālāko situāciju. Tad mēs esam apkopojuši par to informāciju par to, kā dalībvalsts izvēlas nepiemērot šīs normas un kāds ietekmē darbņēmējus un darbdevējus Eiropā. Pētījuma izmantot metode bija vienkāršā konsultāciju metode, Mēs izmantojam savus nacionālos korespondentus, kas izvērtē darba apstākļus, kas ir eksperti šajā jomā, un mēs uzdevām šiem korespondentiem iegūt atbildi četriem jautājumiem. Pirmkārt, vai šī iespēja tiek izmantot, vai valsts izmanto šāds atkāps. Tālāk, vai pieejami kaut kādi dati par šī nepiemērošanas piemērošanu, un kādā veidā ir tieši konstatēta galvenā ietekme uz darbaņēmiem, darbdevējiem, un vai ir bijuši aktuāls debats par šo jautājumu veicamā laikā. Tas, protams, um, diezgan tāds nopietns uzdevums, un mēs varējām jau apkopot arī interesants rezultāts, par ko es jums šodien pastāstīšu. Pamatā. Te izkristalizējas trīs grupas. Valstis, kurās ir atļauts šādi izņēmumi, un tās arī tu izmanto, jebkurā nozare. Bulgārija, Kipra, Igaunija, Malta un apvienotā karaliste - 5 valstis. Tad ir 11 valstis, kurā ir noteikti zinām ierobežojumi šādiem nepievēršanas, jeb atkāpjiem - Beļģija, Čehija, Vācija, Latvija, Nīderlande, Polija, Slovākija, Slovenija un Spānija. Un trešā lielā grupa - to valstu grupa, kas ir paziņojušas, ka viņas neizmanto šīs iespējas - Austrija, Horvātija, Danija, Somija, Grieķija, Portugāle, Luksemburga un Sviedrija. Nu, tās trīs atšķirīgas valsts kategorijas. Vienkārši tā paskatiet, ja, um, kur atrodas jūsu valsts, kurā kategorijā. Vēlos norādīt. Vairums dalībvalstu, šajā gadījumā oranžā krāsā, kas paredz, bet ar ierobežojumu šādu atkāpju iespēju, tās, tās atkāpes ir domātas pirmkārt veselības aprūpas sistēmām. Vai nu neatliekamās medicīniskā palīdzības dienestam tur ir atļauts strādāt vairāk kā 48 stundas. Bet tad tas ir skaidrs arī šī gatavības režīma. Um, stundas tiek skaitītas iekšā. Un šis gatavības režīms dežu režīms, tas tiek papildus iekļauts šeit, tad tas vēl parādās arī. Tad nosakam zināms ierobežojums, bet iespēja tomēr neievērot eh, šie 48 maksimālās stundas, un jūs varat arī paskatīties manā prezentācijā precīzi eh, detalizētāk, ko katrā valsts to saprot un kā to piemēro. Vēlos pievērst uzmanību tikai divām valstīm - Čehiju un Spāniju. Šajās divās valstīs jau ir piemērot šāda atbrīvojumu iespēju veselības aprūpe, bet tas bija tikai pagaidu raksturs. Un tad tas zaudēja savu arī spēku šīs pārējais perioda normas, un šobrīd Čehijā un Spānijā šis pā, atkāps vairs nav iespējams. Tālāk. Ko īsti mēs zinām par šo atkāpu izmantošanu? 15. gadā. Īstenībā šīs diskusijas bija aktuāls jau pirms pāris gadiem, un šobrīd mēs daudz neko nevaram pateikt, cik lielā mērā šī nepienošanās vai izņēmumi tiek piemēroti. Izņemot apvienoto karalisti, kur uh, ir vērs, izvē, veikts pētījums no 2011. gada, mēs īstenībā neko par īpašu vai šādu situāciju pat nezinām. Pat valstīs, kurās ir kā vispārīga norma, mēs nezinām. Tādēļ bija arī nesens Austrijas pēdījums, ko pasūtīja Austrijas medicīnas sabiedrība, un tas tika īstenots uh, 13. gadā, un viņi aptaujāja ārstus par to, cik papildus stundas viņi strādā nedēļā. Caurmērā nedēļā ārsts strādā 59 stundas Un tad bija. Un tas labi tur bija, zinām, no 59 līdz 54, ja kurā gadījumā tur tiek pārsniegt šīs direktīvā noteiktās maksimālās stundas. Un kad viņam jautāja, cik jūs gribētu strādāt, tad viņi teica 48 stundas. Sešdesmit seši procenti aptaujotiem ārstiem nu, norādīja, ka viņi atbalstītu obligātu darbstundu samazinājumu. un ka šis samazinājums varētu būt tad 205 stundu tikai papildus um, vienīgā iespēja un nevairāk. Un tādēļ šeit ir tāds vizuāls pārskats, un mēs apkopējam savus datus, lai būtu skaidrāk iespēja. Tad no nu, 2010. gada pieejamie dati. Viens ir tas, ka ir šī iespēja šīs atkāpes piemērot, un reāli, ka tad arī tās izmanto. Un te lūk ir atspoguļojums. Trīs dažādi veidi grupas, tās valsts, par ko es runāju iepriekš, tad sakot, zilās valsts, kur ir skaidri noteikti nepien šo iespēju, tad ar ierobežojumiem, un zaļā krāsā, kur nav pieļaujama šāds atkāps. Un jūs redzat, cik daudz te darbinieks strādā vairāk kā 48 stundas savā pirmajā un otrajā darba vietā. Ko jūs redzat? Caurmērā. Tās valstis, kurās nav piemērots atkāps, tur viņi strādā mazāk. Bet, ja jūs skaties rūpīgi, Rumānija un Grieķija tomēr pilnīgi izceļas. Tas ir pa labi, viņi tā kā izlec no kopējā rakstura. Tā kā, nu, tas, ka cilvēks strādā ilgas darbstundas, nu, nav izsaistīts ar šo direktīvu, bet jautājums, kādā veidā vispār tiek organizēts darbs. Un kāds vēl ir baro kultūra atšķirības un un cik svarīgs vispār ir šīs papildus garās stundas konkrētiem darbņēmējiem un konkrētai valstī. Aktuālais debatēs. Ko mēs sapratām? Dalībvalstis, kas nepieļauj šāds atkāps, pavisam neliela daļa tikai ir sāpīgi zinām jautājumu. Pēc tam Austrijas jautājums. Austrijas gadījums ļoti interesants, jo 15. gadā no šā gada 1. janvāra tika pieņemts jauns grozījums likumdošanā par slimnīcas personāla darba laiku, kas ļauj ārstiem, var arī nepiemērot 48 stundu noteikumu, lai gan noteikts, ka kopumā nedrīkst būt vairāk kā 70 stundas nedēļā un viņi 20 un 21. gadā vēlas panākt to, kas būtu noteikts direktīvā 48 stundas tātad. Tātad, sākumā Austrija saka, mēs nevēlamies piemērot šādas atkāpes, bet tā kā praktiskā situācija ir tāda, kā tā ir, viņiem nepieciešams kā strādā vairāk, un viņi tad no šī gada šādu variantu paredz. Lai gan atcer, ka nākotnē, lūk, viņi samazinās šīs um, 20. un 21. gadā. Un uh, skatāmies tad um, tālāk arī sarunās ar sociālajiem partneriem. Tāpat arī Itālija, Grieķija, um, kas nesen ziņoja Eiropas komisijai un vispār vērsās Eiropas saimnības tiesā. Jācīm redzot, viņi neievēro vārstiem noteiktos ierobežojumus darbam valsts aprūpē, veselības aprūpē un Čehijā. Tur atkal jautājums arī par to, ka arī veselības aprūpē strādā pārāk daudz stundas. Viņam arī bija atkāpes iespēja, bet tas izbeidzās 13. gadā, bet nu vienalga. Ās turpina strādāt ļoti ilgas stundas. Francija pagājušā gada beigās pat gāja ielās un bija um, rezidentu streiks, jo šie rezidentieši streikoja un norādīja uz šo piespiedu darbu nenormāli ilgajām stundām, vairāk kā 70 stundu nedēļā. Nu, lūk, ko es vēlos norādīt. Kopš 2010. gada nekas daudz nav mainījies, izņemot tās atsevišķās valsts, kas tiešām precīzi veica likumdošanas izmaiņas. Savukārt, tad pašu iespēju izmantošanā mēs neko daudz nevaram komentēt. Acim redzot, Šī situācija nav skaidra un nav pārskatām. Nu, varbūt, ka mēs varētu mēģināt izmantot arī citus resursus, lai iegūtu šādu informāciju. Svarīgākais ir tiešām saprast, kāda tad īsti ir šie nosacījumi, kad tiek piemērot šāds atkāps un uh, cik ilgi periodam. Tas nav zināms šobrīd, un mēs labprāt gan to noskaidrotu. Un mēs gan redzam, ka tas tieši negatīvi ietekmē darbinieku veselību un darba drošību. Tam ir tālāk ietekme arī, ja te runa medicīna arī uz pacientiem. Un tas tik vēlreiz apliecina, ka arī no ierobežojumi ir reāli svarīgi, kam pašiem arī darbņēmējiem, gan arī viņu uzņēmumiem. Ir daudz vēl neatbildēt jautājumu. Viens no tiem, piemēram, ko īsti tas iekļauj? Vai tas iekļauj pašu darbņēmēju vai arī parakstītu nolīgumu ar uzņēmēju, darbdevēju? Viens ir, ja, ja kāds līguma ietvaros strādāt daudz vairāk nekā tas ir patēredzēts, Bet kā to lai kontrolētu? Biežinās, tur ir parakstīti vairāk līgumu, darba līgumu, nevis tikai viens, un tad katrs summējās. Tālāk mēs skatāmies. Darba inspekcija, vai viņi spēja izsekot, vai vispār šie atkāpes ir pieļaujams vai nav? Mūsu dati liecina, ka tur darba inspekcijām ir problēmas ar izsekošanu, un iespējams, ka to vajadzētu rūpīgāk izsekot. Un visbeidzot, bet ļoti arī rūpīgi saprast, kāpēc tad dalībvalsts tomēr izvēlējušās šādas atkāpes iespējas. Viens ir, ka viņi saka, nu, lai dalībvalsts lūdzu, ja vēlties strādājot vairāk. Savukārt cits valstīs saka, ka viņi grib strādāt, tāpēc, ka ir tik ļoti zema alga, maza samaksa, un viņi vēlas pastāvēt vēl, ka lai kaut cik vismaz vairāk nopelnītu un varētu kaut kā sev vēl galus. Tā kā tas prasa vēl papildu dziļāku analīzi to know more about um, the, the real application of these opt-outs. Before concluding, just... Pirms es beigšu, vēlos tikai vēl pievērst jūsu uzmanību tam, kā mēs arī esam apkopojuši arī vispārējo zinātnisko literatūru uh, par šo jautājumu, par darbņēmēju tiesībām un par darbu laika stundām. Un nākamais jaunais projekts, pie kā mēs jau sākam strādāt, par darba no darbstākļiem 2015. gadā. Mēs to veicam un nākošajā gadā mums būs pieejami vēl vairāk datu, un tad varēsim vēl padzinātāk šo jautājumu arī tieši izpētīt. Tātad kā ilgs darbstundas iet rokā ar darba apstākļiem. Paldies! E, paldies, Kabrīts kungam! Tagad uh, uzsākam diskusiju un došu vārdu. Tad ir Rankēm, viņš bija pirmais. Jā, paldies. Sirsnieks, paldies par šo ļoti interesanto prezentāciju. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka nodarbinātības komiteja diskutē par šo jautājumu. Gribētu uzdot vairākus jautājumus. Es uzskatu, ka bija ļoti interesanti sekošais pirmkārt eh, par šo kārtu, ko jūs rādījāt, un par to, kas izmanto atkāpju iespēju. Jā, tā bija ļoti krāsaina karte. Vai jums ir kaut kāda pētījuma, kas saistīta ar šo, kādu ietekmi atstāja šī atkāpes iestāju sociāla labklājības modeli, jo man ir tāda sajūta, ka, jā, es nevarēju saskatīt šeit sasaisti, bet varbūt jūs kaut ko varat pastāstīt par to. Un uh, varbūt, ja jums ir uh, politiskie secinājumi, kurus varētu izdarīt uh, jautājumā par atkāpēm, kāds ir diskutēts dažādās valstīs. Otrais jautājums gribētu jautāt jums. Uh, Par Spāniju un Čehijas republiku. Jūs teicāt, ka ir pārējais perioda pašlaika, vai jūs esat izpētījuši, kāda veida stratēģijas viņi izmanto, piemēram, ir īpaši uz eh, veselības aprūpas sektoru un eh, cik eh, panākumiem bagāts šīs stratēģijas. Bet tāpat arī par citām valstīm, ko stratēģijas, kāds rezultāts dod, piemērojot darba laika direktīvu. Un tad man arī ir jautājums par uh, sektoru vienošanās jautājumu, noliegumu jautājumu. Jūs teicāt, ka tie, kas izmanto šos izņēmumus un valstīs, kurā ir ierobežots lietojums izņēmumiem, savukārt citos sektoros jūs teicāt, jā, tur, kur ir tarifu vienošanās, kā viņi izmanto to. Pēdējais jautājums. Uh, par veselības aprūpas sektoru. Tas ir viens no svarīgākajiem, vai jūs esat eh, nu, veikuši dzimumu biedrības eh, pētījumu, kā sievietes un vīrieši mm, atšķirīgi rēģē uz šo izņēmumu iespēju. Mēs zinām, ka īpaši veselības aprūpas sektorā ir ļoti liels eh, sieviešu darbinieču skaits. Varbūt, ka vajadzētu paraudzīties dziļāk, kā tas ietekmē sievietes un vīriešus atšķirīgi. Paldies! Steinruks kundze. Jā, paldies par eh, ļoti labo informāciju, kas noteikti ir svarīga mūsu turpmākajām diskusijām šeit komitejā. Pirmkārt, tas faktiski nav saistīts ar jūsu sniegto informāciju. Tas ir jautājums par to, cik lielā mērā pastāvošā jau tagad esošā direktīva un Eiropas kopienu tiesas spriedumi dalību valstīs patiešām tik īstenoti. Pirms mēs šeit uzsākam diskusijas par citām normām, par darba laika nosacījumiem. Gribētu uzdot šo jautājumu. Jūs pieminējāt arī ilgāka darba laika ietekmi uz pašām grupām, bet, ja mēs paraugām uz medzīnas sektoru, tad, protams, arī uz patērētājiem. Arī to jūs pieminējāt vai no nu jūsu viedokļa raugoties, lai aizsargātu visu, bet tur nevajadzētu vēl vairāk noteikumus, arī profesionālas slimības, un kad ir runa par pacientiem, kad ārsti 52 stundas var strādāt pēc kāras, man šķiet, ka es nejūtos sevišķi labi pie tāda ārsta, pie tāda ārsta nonākt uz operāciju galda. Tas pats attiec arī uz citām profesiju grupām, kā mēs uzticam savas dzīvības. Tieši tāpat kā jums arī man var arī daudz neatbildēt jautājumu. Viens no tiem ir nepiemērošanas iespējas izmantošana. Man šķiet, ka tur ir eh, tīri ekonomiski eh, aspekti, kas ir eh, labi saprotami, vai no jūsu viedokļa raugoties ir arī citi aspekti. Tad jūs teicāt, ka mēs ļoti dažādi izmantojam atkāpes vai ir informācija, dokumenti par 22. Eh, panta pirmā punktu neievērošanu, par eh, priekšnotiekumiem, kā noteikumu, ka darba ņēmējiem jā, jāpiekrīt par to, kā tas ir eh, dalība valstī, dalība valstīs tiek īstenots. Man kolēģi pirms tam jau uzdeva šos jautājumus. Vai jūs arī uzskatāt, ka atkāpes ar eh, ļoti gariem darba laikiem, vai tas eh, nepārkāpj pamatiesību hartas noteikumus Eiropas Savienībā. Paldies! Pašīkungam vārds. Paldies par to darbu, ko jūs esat eh, veicis, par uh, atkāpju izmantošanas iespējām darba laika direktīvā. Jā, manas grupas uh, deputātiem tas nav nekāds šoks, un uh, likumdošana šajā uh, Uh, jomā Eiropas Savienības līmenī, vai tā ir īstenojama, vai tas ir dalību valstu, tās dalību valstis, kas uh, pieņēma atkāpes ies, iespējas, ko mēs esam šodien iemācījušies, ja dalību valsts būtu pilnīgi iem, piemērojuši šo direktīvu. Tāpat viņas neievēro šo direktīvu, lai arī ir pilnībā it kā apņēmušās to izdarīt. Un tajās valstīs, kuriem izticējuši šis pārejas periods, viņi arī neīsteno šo kārtību. Austrijā it kā piedāvāja jaunu kārtību, bet nu, mēs redzam, ka darbņēmēji tāpat nav apmierināti ar savu darbu nosacījumiem. Ieskaties tālāk, tad 48 stundas nedēļā. Tas nebija piemērots tajās dalībvalstīs, kuras piemēra vispārējo nepievienošanos, kur eh, īstenībā nu, tās nemaz nebija tās, kurā visvairāk eh, būtu pārstrādājušies darba spēks. Un tas jums ir kaut ko liecina. Un secinājums būtu skaidrs. Mums ir ļoti daudz nozares, kas nodarbina cilvēkus, un tās, protams, diezgan ir koncentrācija atšķirjās dalībās starpā. Tad, kad tika pieņemta darba spēka direktīva, un kad tagad ir arī jāīsteno šī ļoti slikti pārdomātā direktīva, nu, rezultāts skaidri pierāda, ka viena recepte visiem nav derīga ļoti rūpīgi izpētot šādu situāciju, vai jūs man lūdzu nepiekristat, ka vispār likumdošana šajā jomā ir vispār lieka un tā būtu jāstāja dalībvalstu rokās? Paldies! Mr. Martin. Martin Kung. Merci, Madame la Présidente. Uh... Paldies, priekšsādātājiem. Paldies arī par šo prezentāciju. Un paldies, ka jūs arī koncentrējāties uz um, šo dokumentu un tieši precīzi runājot par ietekmi uz veselību. Nu, dažiem tā ir pilnīgi vienaldzīgi, bet es vēlos norādīt, ka tas ir. Mm, es pats redzēju, es redzēju. Bija tādi darbinieki, kas sacīja, ka ir gatavi strādāt vēl un vēl un vēl, ja vien viņam deva iespēju. Nevis tāpēc, ka vienkārši viņam ļoti mīlēja sadarbu, nevis tikai ļoti gribēja, bet vienkārši viņam vajadzēja nopelnīt kaut ko. Un, bet, nu, mēs nedrīkstam pieļaut, ka cilvēks zaudē gandrīz savu dzīvību naudas dēļ, lai tikai nopelnītu. Un tas ir skaidri jāapsaka. Bet tie, kas izsmēja un neņem nopietni darbinieku veselību, nu, tiem vajadzētu iepazīties precīzi ar jūsu uh, datiem. Ieskaties uz konkurenci. Jūs skaidri parādījāt. Tās valstis, uh, kas piemēro šīs atkāpes, nav tās, kuras būtu pašas produktīvākās un pašas nodrošināt lielāko darbu rezultātus. Līdz ar to nav šādas korelācijas par to, ka jūs vienkārši strādājat ilgāk un nodrošināt lielāku konkurētspēju un nodrošināt labāku darbu produktivitāti. Tā tas nav. Un es skaidri redzu. Un tāpēc es arī domāju vispār, kā nākotnē varētu būt Eiropā. Un mēs redzam, ka ir milzīgas atšķirības dalībās starpā. Iespējams, ka daži to negrib atzīt, uh, bet tieši tās uh, nozars, kurā cilvēks strādā vismazāk, viņi ir viskonkurētspējīgāk. To jūs negribat ticēt, bet padomājiet par atsevišķiem Vācijas uzņēmumiem, par Vācijiem Francijas uzņēmumiem, daži lielie arī Spāņu un Beļģu uzņēmumiem. Tieši tie viņi ir pierādījuši, ka viņi ļoti daudz investējuši uh, savos ražošanas ciklos, uh, nodrošinoši arī darba apstākļu uzlabošanām. Un tādēļ viņu darbinieki jūtas novērtēti, un viņi ir tie, kas spēj nodrošināt augstu darba produktivitāti. Tā ka nesakosim zināmiem stereotipiem, ka vienkārši strādāt vairāk nozīmē strādāt labāk. Es pats esmu piedzīvojis to, kad esmu pastrādājis, ka man jābrauc slimnīcu no tā, un mēs redzam, ka Francijā tiešām tas arī tiešām ir traģiski, ka ārsti strādā bez jēgas, viņu dienas nekad nebeidz. Tādēļ, ja mēs varētu pateikt skaidri, ka ja kāds strādā 23 stundas no vietas Francijas slimnīcā, nu tad cilvēks vienkārši ne jau tāpēc, ka viņš nekompetents jums nespējas palīdzēt, vienkārši viņš vairs nespēja fiziski, viņš ir sagrauts jau. Tā kā es tiešām aicinu jūs ļoti rūpīgi pievērst uzmanību tieši darbinieku um, veselībai un skaidri parādīt vēlreiz, ka strādāt ilgāk nenozīmē, ka jūs esat jo konkurētspējīgāk. Paldies! Thank you, madam. Paldies, Superskundze. Tu brigāda. Um, Paldies. Par uh, metodēm, kādā jūs organizējušas debates. Jā, par uh, pašreizējās direktīvas nākotni kā tā būs. Mēs eh, paturot prātā informāciju, mēs eh, konstatējam, ka direktīva, kas ir stājusies spēkā, tur ir noteikumi. Un eh, šie papildus noteikumi, jeb izņēmumi, negatīvi ietekmē darbinieka veselību. un darbinieki uz ilgu laiku ir piespiesti strādāt ļoti intensīvā veidā. Līdz ar to atkāpja prakse. Izraisīs tikai to, ka darbinieku situācija vēl pasliktināsies ja mēs atļaujam šādus izņēmumus un uh, ja tiek pazemināti arī darba drošības noteikumi darba vietās, manuprāt, uh, vajadzētu saglabāt uh, koplīguma darba nosacījumus. Un, bet, ja tiek noregulēti izņēmumi katrā sektorā, tad tas uh, tam vajadzētu izraisīt situāciju, ka, um, ja kaut kas tiek darīts, darbinieki ir labākā situācijā. Tātad uh, šī ideja parāda, cik svarīgi ir uh, samazināt uh, darba laiku, saglabājot tādu pašu atalgojumu. bet tādā veidā kādreiz tiek samazināt cilvēku nodarbinātības iespējas. Jā, manuprāt, šie izņēmumi varētu novest pie pasliktināšanos un palielināt vēl bezdarba līmeni. Arī vēsturiski raugoties. darbiniekiem ir arvien mazāk, mazāk brīvāk laika. Jā, vicepriekšsēdētājas kundze, viesolēkas kundze. Lies paldies priekšsēdētāji. Es labāk gribētu uzdot jautājumu, vai jūs pētījumā jūs esat analizējuši, cik lielā apmērā atkāpju iespēja ir izmantota darba kop koplīguma kontekstā. Un uh, kādu secinājumu šeit var izdarīt? Gribētu uzdot arī jautājumu, pat ja tas nav jūsu pētījuma temats, varbūt, ka jūs esat izanalizējuši, kādi vājie, vājie punkti ir direktīvā. Jūs fokusēties arī uz šiem izņēmumiem, bet varbūt arī ir uh, citi punkti, kas direktīvā ir uh, trūkumi. Jā, paldies jums par jautājumiem. Tagad došu vārdu vārdu Kabrits kungam, lai viņš sniedz īsas atbildes uz uzdotiem jautājumiem. Un es paldies. Jā, esmu tiešām ļoti priecīgs, ka esmu saņēmis tik daudz jautājumus, jo tas parāda, kāda interese ir pievērsta šim jautājumam un ļoti labi, ka ir politiskas diskusijas. Ja mēs šeit sākam jautājumu par kārti, un ja mēs raugāmies uz sociālas labklājības modeļiem, ja gribētu būt, uh, ja atklāt runājot, jā, mēs neesam šeit to paskatījušies. Jā, par attiecībām ar darba koplīkumiem to var aizstāvēt arī tieši no kolektīva darba tiesību uh, viedokļa. Un uh, varbūt, ka mums mēs to darīsim, jo tas ir mūsu ekspertīzes joma, bet tā tiešām laba ideja tur paraudzieties par sociālu labklājības sistēmu, tas būtu cits solis. Uh, Jā, šis pētījums ir ierobežots un varbūt ne par šo ziņojumu, bet es pierakstīšu jūs uz to jautājumu, un to mēs iekļausim savā sarakstā, kas mums ir jādara vai jāparaugās nākotnē. Par Spāniju un Čehijas republikas situācijām un stratēģijām, kā risināt par to, ka eh, ir noticējuši šie laiki, derīguma laiki. Jā, no Spānijas mēs neesam saņēmuši informāciju. Mēs eh, sazināsimies ar eh, Spānijas kolēģiem, bet no Čehijas republikas tas, ko mēs zinām, ir, ka praksē tas. Tas tomēr tiek īstenots praksē, kaut arī tas ir nelegāli, šie izņēmumi atkāpes abas ministrijas apzinās, kāda ir situācija, darba ministrija un sociāla ministrija. Uh, Bet fakts ir tāds, ka šī nelegālā prakse ir tāda, kā cilvēki vēl ar vienu turpina strādāt, jo eh, tie ilgas stundas gan eh, medicīnas personāls, gan ir audzinātais to dara. Tur bija arī vēl vairāk jautājumu par sektoru noliekumiem, arī par citiem sektoriem. Lielākā daļa no sektoriem, kurus pieminēja, bija veselības sektori, citi bija um, avārijas gadījumi, un uh, tur prā, uh, Eh, tur ir ļoti liels laiks, kad cilvēki ir eh, dežūrā. Tas ir darba laiks. Galvenokārt šajā ugunsdzēsības un veselības sektoros, avārijas dienestos, eh, gan medicīnas, gan nemedicīnas personāls ir iesaistīts. Pēc dzimuma piedzirības tā ir lieliska ideja jāparaugās kādu resursu tur paraudzīties, izpētīt to, bet mēs to arī iekļausim savā uzdevuma sarakstā. Eirofons tā ir šāda vispārīga pieeja ir izvērsis. Un eh, mēs jau pēdniecība līdz šim esam raudzījušies uz šiem jautājumiem, bet mēs paraudzīsimies, kā mēs to, šo aspektu varēsim iekļaut. Kaut arī tas vēl pilnībā nav izpētīts. Ietekme ieviešanai. Ieviešanas rezultāti jautājumi. Ja ir pētījumi par uh, darba laika direktīvas ieviešana. Man jāsaka, ka tas dānā mūsu loma. Tā ir Eiropas komisijas loma izvērtēt direktīvas ieviešanu. Komisija ir atbildīga to iesniegt padomē un Eiropas parlamentam regulāru ziņojums par to, kā tiek ieviesta darba laika direktīva. Es ieteiktu, ka vajadzētu pagaidīt, un komisija pašlaik gatavo divus lielus ziņojumus tieši par šo ieviešanu. Uh, un tad mums vajadzētu pagaidīt un paraudzīties, kādi būs rezultāti šiem pētījumiem. Ietekme uz uh, atkāpju izmantošanu veselības sektorā, tas ir miljonu dolāru jautājums, ja situācija turpināsies, kur ir 12 vai 11 uh, valstis veselības sek sektorā, tur tiek uh, atļauts ārstiem strādājuši ilgāko laiku, un mm, valstīs tur ir eh, darba laika direktīva, nav par darba laiku pašu, bet pār to, kāda ietekmes atstāja uz pacientiem. Medicīnas pacienti, es pilnīgi piekrītu jūs komentāram, gribētu pievērst jūs uzmanību faktam, ka ir pierādījumi, ka dažās valstīs jaunie ārsti savu karjeras sākumā Viņi vēlas strādāt vairāk stundas, viņi grib ātri iegūt pieredzi. Viņi paši grib, tāpēc kā uh, ir auga zema, kad viņi sāk sava, savu uh, karjeru. Tā ir individuāla griba to darīt. Ja nevar jau aizsargāt viens no viņiem pašiem, jo viņi grib vairāk stundas. Tā ir tāda individuāla atkāpe. Un tā ir, tā ir saistība starp attiecības starp darba devēju un darba ņēmēju. par izņēmumiem un neatbilstību. Jā, pat, ja komisija gribētu to uzzināt, eh, es domāju, ka tas ir viens no svarīgākiem jautājumiem, kas vispār pastāv, paraudzīties uz to, nu, mūsu viedokļa raugoties, eh, tad nacionālās normas ieviešanā darba laika direktīvā, kas pilnībā piemērot to, kas ir darba laika direktīva, bet problēma ir to, eh, kā praksē tiek izmant, izmantot šīs normas. Mēs ļoti daudz par to nezinām. Par ekonomisko ietekmi. Jā, tas ir pirmais, otrais darba novērtējums, piemēram. Ja, piemēram, cilvēki tiek piespiesti parāda, parādi, ka viņi strādā labāk nekā citi, vai kaut kādiem iemeslu dēļ strādāt vairāk stundas nekā citi, tie, kas grib strādāt, lai viņi saņemt lielāku atzinību, tad tas nav obligāti ekonomisks iemesls. Tas var būt, bet uh, tas tāds uh, pastarpināts iemesls, piemēram, uh, lai gūtu atzinību darbā. Jautājums par hārtas pārkāpšanu. Jā, tas varētu tā būt, bet nesmu īsti pārliecināts, es nesniegšu šeit nekādus komentārus. ne par šo jomu. Eiropas Savienības līmeņa likumdošana. Vai likumdošana nevajadzētu atstāt dalībvalstu ziņā? Jā, kas attiecas uz šo atkāpju pantu, ko tas atļauj, jā, tas ir dalībvalstu rīcībā, vai to izmantot vai nē, ja tas vēlas izmantot tajā laikā, kad direktīva ir ieviesta, stājusies spēkā, tad dalībvalstis informē komisiju par saviem nodomiem, un tās to ir darījušas. Bet veids, kādā tas ir ieviest dalībvalstu līmenī, atkal problēma ir praksē. Vai darbinieki un darba devēji to arī praksē īsteno? Attiecības ar konkurences spēju, tas ir labs jautājums, mēs neesam paskatījušies to atklāt sakot. Mēs šeit galvenokārt skatījāmies par to, ka, par ko tieši ir direktīva par eh, darba laika organizēšanu saistībā ar eh, veselības eh, nodrošināšanu un drošību. Jā, šie papildus punkti. Mm, tas varētu būt pamats jaunajam pētījumam uz ietekmi uz klientiem un pakāpojumu kvalitāti, ja šīs ilgās darba stundas jo zemāka produktivitāte, tas attiek, atstātu ietekmi uz pakāpojumu kvalitāti. Tas bija piemērs no ražošanas, ko jūs sniedzāt. Tas bija ļoti labs, jo ražošanā, kas daudzās valstīs ir, tur ir uh, sektora darba koplīgumi 35 vai 37 stundas, un daži no sektoriem tur ir ļoti augsta darba produktīva, tā kā nav šāda tieša sasaiste. Jā, bet tas ļoti interesants punkts ārsti Francijā. Jā, protams, tas ļoti interesants gadiem. Ne tikai Francijā tā ir, bet arī Afrontijā karalistē tur ir gadiem arī Čehijā, Īrijā. Tur arī aktuāls debats notiek par to. Tas noteikti nav tikai Francijā tā par uh, ārstiem, kas strādā ārkārtīgi daudz stundas. Tas ir jautājums. Un noslēgumā negribu pārlikt pāri jautājumiem šeit par uh, kolektīvo liekumu lomu, uz ko daži atsaucās no jums, tas uh, patiesībā ir kaut kas, uz ko vajadzētu paraudzīties, bet šajā gadījumā tas ir saistīts ar 18. No pāntu direktīvā, kurā ir teikts, ar darba kopliekumiem sociālajie partneri var piekrist veikt izņēmumus no darba, darba um, nosacījumiem, bet ne attiecībā uz darba laiku, bet uz atpūtas laiku, bet ne uz šo maksimālo um, darba nedēļu. Tātad, ja visi pārējie aspekti par kolektīvajiem nolīgumiem, tad, protams, ka tam ir ietekme un svarīgums, bet uh, ja šis ir individuālā atkāpe, tad maksimālā darba nedēļa, tas ir individuāli kurā darbinieks saka, ka es vēlos strādāt vairāk nekā 38 stundas nedēļā. Ja jums ir šie individuālās atkāpes, mm, ja man ir taisnība, tad šie individuālie izņēmumi ne, direktīvā pašā vai sektorālajā nolikumā vai uzņēmuma nolikumos Ja tad viņi saka, ka mēs neatbilstam šai maksimālajai darba nedēļas stundai, es varu strādāt vairāk, bet savukārt kolektīvā darba līgumi, tur iesaistīt sociālajie partneri, un tas ir pavisam cita, cita joma. Paldies. And I believe I covered... Thank you very much. Paldies. Es domāju, ka mēs eh, saņēmām atbildes uz dotiem jautājumiem. Vai komisija vēlas piebilst kaut ko vēl? par šiem jautājumiem. Of our meeting? No. Ja nevēlas, tad um, šeit bija acīm redzami, ka šī politiskā diskusija par direktīvu bija tādas uh, ļoti karsta un uh, tiks turpināta attiecīgi. Uh, Interesanti bija uzklausīt Eirofonda uh, atziņas un um, pieredzi šajā jautājumā un atgriezīsimies pie jums arī turpmāk ar jautājumiem. Nākamā sanāksme, šīs komitejas sanāksme notiks šeit Briselē 7. maijā. Paldies par šodienu, paldies par sadarbību. Paldies par jauno informāciju, ko saņēmām šodien.